Uh, good afternoon. Um. Labu pēcpusdienu visiem. Priecājos redzēt visus komitejas pārstāvjus šeit. Šīs sanāksmes mērķis ir iepazīties ar akadēmisko darbu, ko mūsu komiteja ir pasūtījusi. Šī ir pēdējā sanāksme, kas attiecas uz pētījumiem un faktu meklēšanas komandējumiem. Līdzīga sanāksme notika 27. aprīlī un citas akadēmiskā darba daļas jau tika prezentēts vēl pie citām iespējām. Visu šo dokumentu rezultātus varat atrast mūsu komitejas mājas lapā. Nu, protams, pašsaprotam, ka šie pētījumi veido ļoti būtisku daļu no faktu meklēšanas daļas šajā izmeklēšanas komitejā. Šīs dienas sanāksmē apskatīsim trīs pētījumus. Tie tiks likti priekšā un sadalīti kopā divos uzstāšanās paneļos. Pirmajā paneļā pievērs, pievērsīsimies starpnieku lomai, nu, piemēram, juristiem, grāmatvežiem, revidentiem, bankām, banķieriem un tā tālāk, un šīm struktūram piemērojamajiem noteikumiem. Otrajā panelī runāsim par ārzonu, jeb offshore izmantošanas praksēs aiz jūras zemēs un teritorijās. Konkrētāk pievēršot, fra, pievēršoties Francijas, Nīderlandes un Lielbritānijas aizjūras teritorijām. Diemžēl pēdējo izmaiņu dēļ darba kārtībai ārlietu ministrs no Ekvadoras Gijoms Longs tomēr nevarēs šodien ierasties uz sanāksmi, tāpēc mums vairāk laika paliek pētījumu apspriešanai. Tūlīt pat arī ķersimies pie darba un ļaujiet man jums pastāstīt, ka prezentācijas par šiem diviem pētījumiem pirmajā panelī par, iekļausies aptuveni 15 minūtes katrā, katra otrajā panelī trīs runātāji, katram 15 minūtes maksimāli. Pēc katra paneļa prezentācijas notiks apmainīšanās ar viedokļiem ar deputātiem, tiks uzdoti jautājumi, paredzētas 5 minūtes vienam jautājumu atbildēji viena minūte jautājumu un četras minūtes atbildēji. Ja paliks pietiekam daudz laika, tad deputātiem būs iespēja uzdot vēl papildu jautājumus, bet tāpat laikā nepārkāpjot šo kopējo piecu minūšu laika posmu. Tāpēc lūdzu paturiet prātā, ka dokumenti nav pieejami šobrīd uz papīra, jo esam, pie, esam pie, izmantojam šo bezpapīra stratēģiju Eiropas parlamentā. Uh, un tāpēc šie dokumenti ir pieejami elektroniski Panama komitejas mājaslapā. Nu, un, protams, ka šī sanāksme tāpat arī tiek translēta Eiroparlu televīzijas vietnē. Tāpat lūdzu, esiet informēti, ka katru reizi, kad jūs ieslēgsiet mikrofonu, kamera aktivizējas un līdz ar to filmē tieši runātāji. Nu, un tagad, domāju, varam ķerties pie pirmās diskusiju paneļa starpnieku lomu un tiem piemērojumie noteikumi. Un tad, nu, gribu dot vārdu Vilamam Pīteram de Gronam. Viņš ir akadēmiķis Eiropas studiju centrā un iepazīstinās mūs ar pirmo pētījumu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Pirms sākšu prezentāciju vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos panu komitejai un arī sekretariātam par to, ka jūs lūdzāt mūsu Eiropas politikas studiju centram sagatavot šo pētījumu par konsultantu un starpnieku lomu dažādajās schēmās, kas atklājās panama dokumentos savas prezentācijas laikā. Es grasos apsvērt šai pētījumā konstatētos svarpunktus un pievērsīšos galvenajiem Panams dokumentu diskusiju jautājumiem, respektīvi konsultantu un starpnieku lomai, pēc tam pievērsīšos lēmumu pieņemšanas ciklam, un tur tiks prezentēt šo dažādo iesaistīto pušu lomu, un tad pēc tam detalizētāk runāšu par visām atsevišķajām um, lomām. Beigās izdarīsim secinājumus, jeb ieteikumus, kas būtu mūsuprāt pieejami, lai šie konsultanti un starpnieki var dot, dot pozitīvāku lomu cīņā pret naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Nu tā tad. Pārējot pie Panamas dokumentiem, nu pavisam īsa tāda kopaina, jūs varbūt šo mm, esat jau redzējuši, tas tā, lai jūs saprastu, cik svarīgi ir mūsu pētījuma konstatējumi. Panamas dokumenti sniedz informāciju par vairāk kā 214 ārzonas uzņēmumiem. Bet, ja paskatāmies uz tiem, kas joprojām aktīvi darbojas 2015. gadā, tajā brīdī, kad Panamas dokumenti tika nodoti atklātībai, tad šādu uzņēmumu faktiski bija tikai viena ceturtā daļa - 55 tūkstoši, ievadām 56 tūkstoši, kas aktīvi tobrīd vēl darbojās. Šis uzņēmumu skaits, kas aktīvi um, darbojas, pieauga skaitā līdz 2008. gadam really saw that the number of. Līdz 2013. šie skaitļi mainījās un beigu beigās ir konstatēts samazinājums šādu uzņēmumu skaitā. Un virkne šādu, vismaz šis uzņēmumu skaits ir samazinājies. Tas, protams, nenozīmē, ka automātiski ir samazinājies arī darbības apjoms. Te ir varbūt citi pētnieki, kas ir veikuši zināmas aplēses un saka, ka jāsaka aktīvu apjomu un darbības apjomu ir visai augsti tik un tā. Bet, nu, katrā ziņā uzņēmums skaits samazinājies. Tālāk, ja skatāmies uz šiem uzņēmumiem un to, kur ir to mītnes vietas, tad uh, Mosaks Fonseca pārsvarā darbojas trijās jurisdikcijās mm, - Britu Virģīnu salās uh, Panamā, kā jau tika teikts, uh, tur apmēram 90%. tad līdzīgi kā ar Panamas dokumentiem mēs neesam guvuši pilnu pārskatu par ārzonas struktūrām. Šai pētījumā skatījāmies tikai uz Panamas dokumentos iesaistītajām pusēm, un tie ir 5 līdz 10 procenti no globālā kopskaita šādām ārzonas struktūrām. Tālāk pievēršoties dažādu konsultantu un starpnieku lomām, redzam, ka aptuveni trīs atsevišķas dalībnieku grupas šajā procesā ir iesaistīts. Pirmām kārtām, protams, ir lūk, šie, šīs struktūras, kas piedāvā konsultācijas par dažādu schēmu, izveidi aktīvu turētājiem, tie var būt gan tādi mm, īpašnieki, te ir arī paši uh, Mm. līdzekļu turētāji, bet mēs vēl iedziļināsimies šajā struktūrās. Tad tie ir šie īpašnieki, kas saņem konsultācijas. Bet, protams, šobrīd runājam par citu līdzdarbnieku daļu, un tie ir šie konsultanti un starpnieki, kas nerad nestrādā vien paši, bet gan dažāda veida uh, konfigurācijās. Bet mm, viņu to struktūras var būt dažādas ar šo skaitli. Mēs vienkār, vienkārši vienkāršojam tā, lai tas taptu saprotams. Uh, vienlaikus abstrahējoties un piedāvājot nu, tos kā galvenos spēlētājus. Un tad ir trešā grupa, jeb valsts iestādes. šīs eh, lomas, protams, ir atšķirīgas. Pirmkārt, tas atkarīgs no juridiskā ietvara. Tāpat arī šajā kontekstā var būt iesaistīts ar dažādu veidu fiskālās varas iestādes, publiskie reģistri un uzraudzības iestādes. Nu, un šajā gadījumā, protams, um, te ir arī tās iestādes, kas atbildīgas par šo dokumentu īstenu, īstenu pieņemto tiesību aktu īstenošanu. Un tagad īsi gribētu apsvērt, apspriest katru no šīs grupas iesa, iesaistīto grupu lomām, atbildot uz četriem galveniem jautājumiem at, at, attiecībā uz katru no šīm grupām. Kas, ko, kur dara? Ja jūs redzat, ka svarīgi ne tikai tas, ko šī, šī, šī struktūras dara, bet kāda tīpa konsultanti viņi ir un kas notiek šīs darbības kontekstā. Jūs redzat, ka lielākoties darbība norisinās ārpus Eiropas Savienības, un nu, līdz ar to eh, tādējādi jums kā parlamentam varētu būt grūtāk attiecināt savu likumdošanas darbu uz šāda veida darbībām, un būs jāmeklē citi risinājumi. Tāpat arī konstatējam, ka ir ļoti daudz tādu konsultantu un starpnieku, kas ir iesaistīti atsevišķos šādu schēmu izveidošanas posmos un šo schēmu uzturēšanas posmos. Un tāpēc skatīsimies arī uz to, cik liela ir šo starpnieku loma kopumā šādu nu, naudas atmazgāšanas vai nodokļu nemaksāšanas schēmu izveidē. Un tas pirms mēs pāriesim pie gala posma pētījuma, respektīvi rekomendācijām. Tātad, lūk, skatoties vispirms uz eh, aktīvu turētājiem, jeb galējiem labumu saņēmējiem. Skatījāmies uz datiem visiem šiem uh, Tātad, kā, div, kā jau teicu, runa ir par 56 tūkstošiem uzņēmumu. Centījāmies identificēt to, kas ir aiz, kas stāv aiz šiem uzņēmumiem. Akcionāri, aktīvu turētāji, faktiskie īpašnieki un labuma guvēji. Un ten nu uzreiz konstatējam, ka daudz uzņēmumu gadījumā joprojām nav iespējams šādus galējos faktiskos labumu turētājus identificēt. Nav iespējams izsekot, kas ir tās privāta personas, kas aiz tā visa slēpjas. Aptuveni ceturtajai daļai no aktīvajiem uzņēmumiem uh, Parasti situācija ir tāda, ka tie pieder kaut kādiem fondiem, ir kaut kādas uh, e, turētāja akcijas, kaut kādas nominālās daļas, kas pieder direktoriem, un līdz ar to nav zināms, kas tas gala atbildīgais vai faktiskais labuma guvējs ir. Un tāpēc savā darbā mēs centāmies identificēt, kas tad slēpjas aiz tā visa, skatījāmies, meklējām šīs privāta personas, jo pieņēmām, ka tā tam vajadzētu būt, un tie ir tie faktiskie labumu guvēji. Protams, var gadīties arī tā, ka tie var būt arī kādas pilnvarotās struktūras, kaut kāda veida pilnvaru turētāji un tā tālāk. Bet, nu, katrā ziņā šobrīd tas bija viss, ko varējām darīt lietas labā, un tieši tie pirmie provizoriskie rezultāti būtu saprātīgi pieņemt, ka šie rezultāti arī diezgan atbilst lielā mērā atbilst patiesībai. Skatoties uz, kur, uz to, kur dzīvo šīs privāti personas, konstatējam, ka lielākā daļa, gandrīz puse no viņiem dzīvo Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Apmēram 8% savukārt atrodas Eiropas Savienībā. Tā ir relatīvi salīdzinoši neliela daļa, bet tomēr tas ir gandrīz četreiz tik daudz, cik, piemēram, eh, Ziemeļamerikā. Ja skatāmies tālāk, tālāk, līm, ja mm, uz Eiropas Savienību, tad redzam, ka vairāk kā pus no šīm labumu guvējiem, kas tika identificēti, atrodas Lielbritānijā, Kiprā un Francijā. Ja skatāmies uz Lielbritāniju un Kipru, tad iespējams šeit pastāv zināma saikne arī ar vīzu sistēmām, kas ļauj individiem uh, tur reģistrēties bet tāpat laikā, pamatoties uz uzvārdiem, mums ir zināms aizdoms, bet, protams, ka mums nav pasu datu un tam līdzīgas informācijas, kas ļautu mums šo informāciju noskaidrot sīkāk. Tālāk iemesls. Kāpēc šie labuma guvēji vispār veido šādas struktūras mm, ar šo starpnieku palīdzību, konstatējam, ka papildus naudas atmazgāšanai, nodokļu nemaksāšanai un izvarīšanās no noguliem darbībām e, lielāko nereti šīs struktūras veidotas arī, e, vismaz tik daudz, cik tas atklājās pamatoties Panamas dokumentiem, e, pārsvarā tiek izmantotas arī, lai slēptu aktīvus un lai finansētu kriminālas darbības. Atsevišķi korupcijas gadījumi tika identificēti. Un, protams, tas ir kas vairāk nekā tikai naudas atmazgāšana vai izvairīšanās no nodokļiem. Un tā ir tā galvenā daļa informācijas sadaļa, kas tika uzzināta par faktiskajiem labumguvējiem. Tālāk pievēršamies padomdevēju konsultantiem un starpniekiem. Te ir četri atsevišķi posmi, kuros iesta, iesaistās konsultanti uh, Un atsevišķos gadījumos svarīgi atcerēties, ka šīs lomas var uzņemties arī e, faktiski labumu guvēji paši vai profesionāļi, e, uz kuriem neatiecas tiesība akti, kas ir pašregulējošā nozarē. Tātad tā var būt ārēji puse. Uh, Un kas faktiski ir pats svarīgākais šai kontekstā, ir tas, ka atsevišķas no šīm lomām, ko uzņemas konsultanti, e, un tās galvenās lomas šeit ir uzsvērtas e, e, traknrakstā, un tad, lūk, pārējās ir tas papildniens. Tātad, lūk, četri posmi - padoms, izstrāde, uzturēšana un īstenošana. Tātad, pirmām kārtām konsultācijas, jeb šie padomi, te, nu, jūs redzat, te ir uh, konsultācijas faktiskajiem labumu guvējiem. Un šai gadījumā konsultācijas parasti izstrādā kaut kāda veida lūk trešā puse, starpnieku puse par to, kā šādu schēmu teorētiski varētu izveidot, ko varētu darīt. Tās tie var būt konsultācijas par nodokļiem, investīcijām, eh, vai jau izstrādātas schēmas tiek apstiprināts vai neapstiprināts, izpētītas Šāda veida starpnieku lomu var uzņemties um, certificēti grāmatveži, juristi. Tātad salīdzinoši ierobežots um, starpnieku tipu veids. Nu, tikko ir saņemts šādas konsultācijas, kas, protams, nāk pēc um, ehm, labumu govēja pieprasījuma. Uh, Un, protams, tālā, protams, tāpat laikā var arī tapt produkt, pro, proaktīvi piedāvātas no pašu starpnieku puses, jo viņi, piemēram, varbūt izstrādājuši šādas schēmas, kuras pēc tam pārdod klientiem. Piedāvājot to kā tādu pakotnes darījumu, tā tad nav gluži tā, ka e, pašā izējas punktā pasakās labumu guvējs kaut ko tādu pieprasa. Nereti pie viņa vēršas starpnieks ar jau gatavu produktu. Tad otrais posms - izstrāde. Te tiek runāts, te tātad runa ir par šādu struktūru dibinā, reģistrēšanu, dibināšanu, mītas vietnes izveidošanu, tad lūk šī paskastītas uzņēmuma izveidošanu ar adresu un visu citu pārējo. Tā tas nav visu uzņēmumu gadījumos, bet eh, atsevišķu gadījumu, uzņēmumu gadījumos var, piemēram, izstrādāt šeit arī statūtus, iecelt direktoru, eh, nominālos ak akcionārus un tā tālāk. Un eh, viens no galvenajiem pakalpojumiem šajā gadījumā ir arī tāds, ka visiem šiem uzņēmumiem ir vajadzīgs bankas konts. Tajā sīkāk iedzināšanos vēlāk, bet to svarīgi atcerēties. Un tālāk. Tad, kad šāda veida uzņēmuma struktūra ir izveidota, tad tā, protams, ir tālāk jāuztur. Varbūt tā, ka šeit tiek konsultants iesaistīts šādu uzņēmumu pārvaldīšanā, administrācijā, bet šie uzdevumi var tikt deleģēti, piemēram, arī kaut kāda veida nu, direktoriem pēc vārda šajā gadījumā. Un te tā tad eh, notiek kaut kāda veida administratīvie uzda, uz, uzdevumi, ko nereti tad eh, veids šādas konsultāciju uzņēmumu. Tāpat arī ir revidēti pārskati un nodokļu pārskati tiek sagatavot šādu uzņēmumu gadījumā, un tas ir kaut, vēl kaut kas tāds, kas daudziem šādiem ārzonas uzņēmumiem nemaz nav vajadzīgs. Viņiem nav jāsniedz šādi revidēti pārskati, tas drīzāk ir tāds brīvprātīgs darbs, un tas savukārt nozīmē, ka atsevišķi no iesaistītiem ekspertiem dod šādu savu ieguldījumu, eh, lai arī Tas eh, nav neapējams eh, jautājums. Un tad ir ceturtais posms, kas arī ir, tā teikt, eh, fakultatīvs. Tajos gadījumos, kad rodas kaut kādas šaubas par, par jurisdikcijām, par šīm ārzonas struktūru veidojumiem, uh, vai, piemēram, kādas no varas iestādēm šādas uzņēmuma pastāvēšana apstrīd, tad tā iespējams var notikt tiesas prāvu. Un šādos gadījumos arī, protams, ir vajadzīgi šos uzņēmumus, šīs struktūras pārstāvēt, un to tad pārsvarā dara juristikā starpnieki, piedāvājot savus pakalpojumus. Tātad kopumā kāda veida ekspertīze ir vajadzīga, lai šādas struktūras izveidot un uzturētu? Pirmkārt, juridiskā nodokļu administrācijas un finanšu zināšanas. Ir daudz un dažādi konsultanti un starpnieki, kuriem šāda veida zināšanas ir, jeb kompetences ir. Savā pētījumā apskatījām galvenos šādus konsultantus, skatījāmies uz profesionāļiem, gan individiem, kā profesionāļiem, gan uzņēmumiem, kuriem tad būtu atsevišķi šādas zināšanas un kas varētu pakļauties eh, zināmai likumdošanas struktūrai. Uh, Bet ir, protams, arī daudz tādu ekspertu, kas nebūtu netiek pakļauti dažāda veida šādām, šādiem aktiem, bet drīzāk ir pašregulējoši nozars ietvaros. Nu, piemēram, revidenti nav tik uh, regulēta nozara kā grāmatveži un tā tālāk. Bet nu pārāk dziļi detaļās šeit neiegrimšu, jo Iens vēlāk runās konkrētāk par nodokļu konsultantiem, grāmatvežiem un revidentiem savā pētījumā, kas nāk kā papildinājums manam pētījumam. Te nu redzam, ka šie eksperti iedalās. Um, vairākās grupās, daudz no starpniekiem ir ar daudz šķautņaini, jeb daudz profilu ekspertīzi. Uh, Un šādā ziņā, protams, var piedāvāt plašākus pakalpojumus, ir īpaši tas attiec uz konsultācijām, kas vajadzīgas, lai izveidotu ārēju aizjūras struktūras. Tālāk pievērsīšos konsultantiem. Tad šeit ir e, nepieciešama e, konsultācijas sniegšana par juridiskiem nodokļu un grāmatvedības un arī investīciju jautājumiem. Daudz no šiem sniegtajiem e, padomiem, konsultācijas saistīti ar dažādiem atšķirīgiem aspektiem, tāpat arī ļoti neskaidri formulēti konsultanti, piemēram, aktīvu pārvaldītāji, apdrošinātāji, vai neatkarīgi konsultanti. Tātad uz viņiem neatiecas regulatīvs režīms un var apvienot kompetences vairākās jomās, sākot no juridiskās, iekļaujot nodokļu jautājumus, investīciju kom, e, jomā kompetenci un tā tālāk. Ir svarīgi atzīmēt, ka šie konsultanti netiek regulēti Līdz ar to ir grūti ar politikas pasākumiem eh, vērsties tieši attiecībā uz viņiem. Šeit ir iesaistīti vairāki profesionāļi. Nu, jāpaskatās arī uz atrašanās vietu, kur viņi bāzējas. Daudzi starpnieki kas sniedz konsultācijas Eiropas Savienības pilsoņiem, paši atrodas ārpus Eiropas Savienības. Un tas, protams, ievērojami apgrūtina ES iestādēm regulēt viņu darbību. Ejam tālāk pie starpnieku lomas. Konsultanti šie profesionāļi strādā daudz, daudzreiz tieši starpniekos, starpnieku firmās, piemēram, juridiskos birojos, grāmatvedības firmas, trasta kompānijās un bankās. Un Panams dokumenti parādīja katrā gadījumā, kas bija tas starpnieks, kas ir atvedis klientu vai vismaz pieprasījumu, um, un cik fot seka izveidot šo offshore struktūru. Paskaroties, kur atrodas šie starpnieki, mēs redzam, ka lielākā daļa no viņiem atrodas Eiropā, kas nav Eiropas Savienībā, vai Vidusāzijā un Klusā okeāna reģionā, kur atrodas arī lielākā daļa no patieso labumu guvējiem. Attiecībā uz Eiropas Savienību ap, ap 30%, 13% atvainojas, atrodas Eiropas Savienībā, Lielākā daļa no tiem šiem starpniekiem ir apvienotā karalistē, Luksemburgā un Kiprā. Kā jau mēs pieredzējām, tur atrodas arī lielākā daļa no faktiskā labuma guvējiem. Un šajās jurisdikcijās ir labi izstrādāt profesionālo pakalpojumu joma. Šeit galvenokārt ir juridiskās firmas un grāmatvedības firmas, kas aktīvi darbojās ar offshore bārzonu struktūrām. paskatoties, kas ir rakstīts Panamas dokumentos, mēs redzam arī, ka tur atrodas trasta kompānijas un finanšu iestādes. Un tā kā liela daļa atrodas ārpus Eiropas Savienības, tad ir ļoti grūti regulēt šo starpnieku darbu. Un kas tad ir īsti šie starpnieki? Kas ir atveduši šos klientus, īpaši konsultāciju jomā, saistībā ar visu šo procesu. Jūs redzat, ka Mosak Fonseca ir paši atbildīgi par aptuveni desmito daļu no klientiem, klientu atrašanas jautājumā tieši. Tātad tie ir, vai, piemēram, uzņēmumi, kas e, kā fiktīvi uzņēmumi tiek glabāti plauktiņā, var teikt, un pārdot klientiem pēc vajadzības. Tad ir trasta un fiduciārie uzņēmumi, kas parasti izstrādā tādas sarežģītākas struktūras. Un tas darbojas plašākās jurisdikcijās. Mossack Fonseca specializējies tikai trīs jurisdikcijās. Tad arī atbalsta pakalpojumu sniedzēji, pārvaldība, un citas jomas, tad ir li liela daļa, kur ir uh, grāmatveži, nodokļu konsultanti un juristi, kas aptuveni 30% no klientiem atved, un tad finanšu iestādes. Lielākā daļa ir bankas, bet ir arī apdrošinātāji. Un 17% ir mazāki starpnieki, kurus nav bijis iespējams identificēt, kas tie īsti ir. Un noslēgumā par šo slaidu vēl Lielais četrnieks. Mēs skatījāmies uz četrām lielajām grāmatvedības firmām un Panamu, Panamas dokumentā viņu lomas uh, ir tādas marģinālas. 0,15% no klientiem ir atvest tieši caur viņiem. Mēs, protams, nezinām, vai tas ir tādēļ, ka viņi neusticas trust kompānijām, vai arī tāpēc, ka um, nav īsti skaidrs, eh, cik lielā mērā šie uzņēmumi veicina un piedalās agresīvā nodokļu plānošanā. Tālāk eh, pie banku lomas kā starpnā, starpniekiem un arī trasta kompānijām. Mūsuprāt, bankām un trasta kompānijām ir kas kopīgs – Tās ir eh, neatņemama sastāvdaļa šai procesā. Katram starpniekam ir tomēr nepieciešams bankas konts, un katrs uzņēmums ir jāreģistrē. Tas ir nepieciešams šajā procesā. Jautājums, kā mēs varam uh, darboties ar viņiem, jo viņi neatrodas Eiropas Savienībā. Un attiecībā uz bankām ir vēl svarīgs elements šeit jo mums ir eh, likumdošana naudas atmazgāšanas un eh, terorismu finansēšanas apkarošanas jomā. Un ir nepieciešamība identificēt savus klientus, lai zinātu faktiskā labuma guvējus un eh, naudas izcelsmi. Šīs zināšanas ir paplašinājušās, tas sākās tikai kā naudas atmazgošanas apkarošana, vēlāk to papildināja arī terorismu finansēšanas apkarošana. Iespējams, ka tas tiks paplašināts nākotnē vēl vairāk, lai iekļautu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā mēs to spriežam šodien. Vēl dažas svarīgas lietas Šajā jomā bez paplašināšanas ir svarīgi paskatīties arī uz pašreizējo īstenošanu, gan bankām, gan arī jurisdikcijām. Balsoties uz dažādiem ziņojumiem, kas nāk no dažādiem e, avotiem, piemēram, Berenberg vai arī citām bankām, mēs redzam, ka ir nopietnas problēmas saistībā ar e, atbilstības eh, nodrošināšanu likumdošanai par naudas atmazgāšanas apkarošanu, kas faktiski nozīmē to, ka eh, netiek piemērot padziļināts pārbaudas, kas nav saskaņā ar noteikumiem, un informācija netiek aktualizēta, un tad potenciāli varētu būt situācija, ka kontu atver legāli personu, pilnībā likumīga, un tālāk savukārt to izmanto pilnīgi kāds cits. Ir jāuzlabo atbilstība, īstenošana. Vēl pašreizajā režīmā vājais punkts ir šāds. Bankas var deleģēt padziļinātas pārbaudas izpēti citām pusēm. Piemēram, Osaka Fonseca arī paši veica padziļināti izpēti, un Šādos gadījumos e, izpildē ir jābūt, izpildē jābūt tikpat e, nopietnai kā banku gadījumā, un params dokumenti liecina, ka tas tā nav bijis. Protams, ka šobrīd mēs apzināmies, ka banku konts ir ļoti nepieciešams, bet ir nepieciešams arī domāt par e, alternatīvām, piemēram, virtuālā valūta, kas aizvien vairāk var tikt izmantota parastajā ekonomikā, kas potenciāli varētu dot iespēju izvairīties no nepieciešamības turēt bankas kontu. Un dažkārt trešo pušu konti tieši attiecībā uz notāriem un juristiem ir tikuši izmantoti, lai veiktu offshore darījumus, kas arī varētu būt potenciāls veids, kā apiet likumdošanas prasības. Un diskusijā, protams, mēs varam padziļināti par to runāt, ja kādam tas interesē. Vēl viena būtiska sastāvdaļa šajā procesā ir trasta kompānijas. Mosek Fonseca bija juridiskais birojs, bet viņam bija arī licence darboties kā trasta uzņēmumam, trasta kompānijai. Līdz ar to viņi varēja reģistrēt uzņēmumus dažādās jurisdikcijās. Kā jūs teicat, viņi darbojās trīs jurisdikcijās. Mēs redzam, ka trusta kompānijām var būt dažādas formātas atkarībā no to izmēra. Jo lielāk tās ir, jo vairāk ir iekšējo pakalpojumu, un jo mazāks tās ir, jo vairāk ir ārējo pakalpojumu sniedzēji. Te, protams, galvenokārt eh, koncentrējas uz fiziskām personām, mazāk uz juridiskām personām. Galvenā problēma ar trusta kompānijām no politikas viedokļa ir tā, ka viņas galvenokārt atrodas ārpus Eiropas Savienības, ārzonu jurisdikcijās, un ir grūti e, tās ietekmēt e, Eiropas politikas veidotājiem. Un uz tiem attiecas arī grūtības īstenot e, naudas atmazgāšanas apkarošanas prasības. Eh, pēdējā daļa būtu publiskās iestādes. Šeit, protams, ir daudz iegūmu offshore jurisdikcijām iesaistīties šeit. Nodokļu ieņēmumu, eh, reģistr uzņēmumu reģistrācijas nodevas, profesionālā pakalpojuma sektora attīstība un, protams, iegūmi transporta un viesmīlības nozarei. Šeit dikcijās juridiskās firmas nemaksā gandrīz nekādas nodevas. Korporatīva, jeb uzņēmuma ienākumu nodokļi ir nulles procentu likums līmenī, kas nozīmē, ka šīm jurisdikcijām īsti nav motivācija ievākt informāciju par eh, šiem darījumiem, jo viņi nevar iekasēt eh, nodokļus par to. Savukārt eh, tiem, kas neatrodas ārzonās, tur publiskās iestādes daudz vairāk interesēts informācijas ievākšanā. Un, un faktiski labumu guvēji ir mazāk tendēti sniegt šādu informāciju. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, droši uzdodiet man eh, jautājumus. Pēdējais slaids - rekomendācijas politikas veidotājiem, ko mēs varam darīt šeit Eiropas Savienībā lai mudinātu konsultantus un starpniekus palīdzēt nodokļu nemaksāšanas apkarošanā. Tur, protams, var būt šī soft law pieeja, um, izglītības programmas izmantot. Iens šo aspektu padziļināti prezentēs vēlāk attiecībā uz starpniekiem un konsultantiem lielākā daļa trasta uzņēmumu bankas ir jāmēģina paplašināt AML CFT nu, likuma prasības. Tāpat arī jāuzlabo jau spēkā esošo likumu īstenošanu. Lielākā daļa tas nu, darbības notiek ēnā, un uh, lielākā informācijas apmaiņa automātiski noteikti palīdzētu arī efektīvi cīnīties ar šiem aspektiem. Jā, paldies, Degronkungs. Mēs noteikti uzdosim jautājumus vēl, bet tagad paklausīsimies nākamo pētījumu, kuru prezentēs do doktors Iens Joksons no Londonas ekonomikas skolas profesionāļi, kas strādā Luksemburgā, apvienotā karalistē, ir uh, Eh, aktīvi darbojušies eh, ārzonu jurisdikcijā, piemēram, BBI, Panamā. Šis otrs pētījums, kur dr. Roksens ir veicis, koncentrējas uz konsultantiem, tiek izvērtēta viņu loma par neatkarību un atbildību attiecībā uz dažādu profesionālo pakalpojumu sniedzējiem Tā kā mēs eh, ar nepacietību gaidām iespēju uzklausīt arī jūsu ieteikumus, kā padarīt noteikumus efektīvākus, cīnoties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Lūdzu, dodu jums vārdu. Pētījums eh, ir pieejams pana mājaslapā. Dodu jums vārdu, doktor Oksen, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ļoti augstu novērtēju šo iespēju, kā pana komiteja mums deva šo iespēju strādāt pie šā pētījuma un tagad to arī prezentēt. Vēlētos pateikties arī Eiropas parlamenta politikas departamentu par izrādīto atbalstu. Un, protams, man ir jāpasakās lieliskajai sadarbībai ar maniem līdzautoriem, tas ir Saiparie Kamats un pārējie Pīters de Grūns un pārējie Londonas ekonomikas skolas eksperti. Es eh, nedaudz no cita rakursa paraudzīšos uz šo jautājumu un esmu pārliecināts. Tā tad ir vairāki, vairāki diapozitīvi, eh, kurus prezentēšu nedaudz savādāk. Tātad mēs, mēs izskatījām eh, valstu grupas, izskatījām atsevišķus gadījumus. Tās ir četras Eiropas Savienības valsts - Vācija, Luksemburga, Kipra un apvienotā karaliste, tad ir e, Šveice, Britu Virģīnas salas, e, mēs šīs valsts varam uzskatīt par nodokļu paradīzēm, un zināmā mērā paraudzījāmies arī uz Amerikas Savienotajām valstīm, jo tajās eksistē interesanti alternatīvie režīmi, kas mums varētu kalpot par piemēru. Tātad e, šis tagad pieskaršos pētījuma visneinteresantākajai iespējams daļai. Uh, Runa iet par um, um, starpnieku lomu. Tātad tie ir, um, tie ir grāmatveži, kuri darbojas kā, uh, kā auditori, ir arī juristi un ir arī nodokļu padomu devēji. Un tā ir grupa, kura uh, ir grūti definējama, jo nodokļu padomu devēji dažādās valstīs uh, darbojas atšķirīgi. Uh, Un eh, galvenais ir jāsaprot, kāda tad ir šo starpnieku galvenā juridiski saistošā loma. Šī pētījuma pamatā mūsuprāt, ir auditoru neatkarības koncepts. Tātad auditoriem, revizoriem tiek pieprasīts, viņi tiek nolīgti, lai, eh, kompānija, lai darbotos kompānijas eh, akciju turētāji interesēs, bet kompānija viņiem maksā. Līdz ar to tas, ka viņi novērtēs uzņēmumu neatkarīgi, varbūt var tikt likts uz spēles un e, mēs e, citās profesijās šādu saikni neredzam, un pēdējos gados e, to ir stiprinājusi 14. gada Eiropā pieņemtā direktīva, kas aizliedz, tātad tā ir direktīva, kas aizliedz sniegt nodokļu, padu, par, nodokļu padomus dažādās situācijās, bet patiesībā šis koncepts atšķiras no citu citu profesiju piemērotajiem, norm, citām profesijām piemērotajiem normatīviem. Tātad vispirms, ko mēs saprotam ar neatkarību. Būtiskākais neatkarības elements šiem citiem starpniekiem ir izvairīties no interešu konflikta un saglabāt finansiālu neatkarību no trešajām pusēm. Līdz ar to Tātad tiešām viņiem ir jādarbojas klienta interesēs. Runājot par advokātiem un citām juridiskām eh, profesijām, tad eh, ir eh, šo te, tātad juristu um, mm, noslēpumu glabāšanu un tā tālāk. Bet par neatkarību runājot, tas nozīmē, ka viņi ir spējīgi rīkoties klienta interesēs un par atbildību runājot, tā ir atbildība klienta priekšā. Un viens no galvenajiem elementiem šeit ir konfidencialitāte. Tā tad e, juristiem ir e, arī šī konfidencialitātes moments un cits moments ir tāds, ka uh, profesionāļiem ir jārīkojas likuma ietvaros, protams, un jābūt lojāliem. Detaļas tiek uh, detaļas atšķirās starp dažādām profesijām un arī starp dažādām valstīm. Bet eh, mūsu veiktajā pētījumā atklājās, ka ir ļoti liela iespējamā reforma vieta. Un Amerikas Savienotajās valstīs 50. gados arī eksistēja vairākas eh, schēmas, tātad bija tā saucamie nodokļu juristi, kuri izskaidroja saviem klientiem viņu likumā atrunāto pienākumu nodokļu priekšā. Līdz ar to šeit eh, no Amerikas viedokļa raugoties šie nodokļu juristi nebija uh, tāda, kas darbojas tikai un vienīgi klienta interesēs. Klienta interesēs, jā, bet tikai izpildot uh, likumā ierakstītās prasības. Tātad patiesībā šie te starpnieki bija savā veidā kā tādi ieroči nesēja visai nodokļu sistēmai. Nākamā uh, joma Tātad, ja šis e, starpnieks ir padomdevējs, e, darbojas nevis kā trauksmes cēlājs, bet gan kā pakalpojums sniedzējs. Vai tas ir izpildāms, to mēs redzam Amerikas Savienoto valstu prasībā, tas ir 230. cirkulārs un tas atrunā, kā e, nodokļu dokuments var būt sagatavots, e, um, ja tas nav pretrunā ar vairākiem noteikumiem līdz ar to. Pārliecība, ka um, nodokļu noteikumi tiek izpildīti, tai ir jābūt. Amerikas Savienot, apvienotā karaliste ir eh, sagatavojusi profesionālo ētikas kodeksu, kas attiecās uz eh, nodokļu padomdevējiem. Un eh, apvienotās karalistes valdība ir paredzējusi, ka ir jābūt nodokļu plānošanai un nevar būt tā, ka Eh, šie nodokļu padomdevēji tikai izmantos eh, likuma nepilnības, lai palīdzētu saviem klientiem. Līdz ar to apvienotās karalistas nodokļu padomdevēji ļoti labi tiek galā likumā atrunot to normatīvu ietvaros, bet uh, nodokļu padomdevējiem um, nevajadzētu izmantot uh, likumām neatrunātas prakses. Runājot par pārkāpumiem vai pārkāpuma iespējām, noteikti ir jāpiemina naudas atmazgāšanas likumdošana. Un uh, patreizējā likumdošana Eiropas Savienībā ir jau trešā šādas, šāda veida 2005. gadā, bet nākamajā mēnesī sāks darboties ceturtā AML direktīva. Uh, Un eh, Edso ir ieteicis, ka būtu jābūt eh, tādai kā darba grupai, un visas valstis tika iekļautas pētījumā, un tajā skaitā arī par nodokļu paradīzēm uzskatīt tas valstis ir parakstījušas šo vienošanos, bet būtiski ir saprast, kas tad ir, ko mēs saprotam ar naudas atmazgāšanu. Vispirms krimināla pārkāpums kad tiek, eh, ka tiek pārkāpti īpašuma noteikumi un tad naudas atmazgāšana tiek izmantota, lai, um, lai slēptu kriminālu noziegumu, līdz ar to tas ir samērā plašs definējums. Bet uh, tā plašāk tas tiešām ir krimināla pārkāpums un Eiropas Savienība ir pieņēmusi uh, tādu normatīvu, ar kur tiek atrunāts, atrunāts nopietnas noziegums. Tātad minimālais eh, sots būtu gads cietumā vai pusgads cietumā, un eh, lielā daļā eh, da, liela, lielākajā daļā dalību valstu nodokļu noziegumi ir šajā kategorijā bet 4. Eh, AML direktīva īpaši iekļaus nodokļu no, noziegumus un eh, tā tiks iekļauta tādos pārkāpumos, kas arī tiek definēti kā krimināli noziegumi. Tomēr šeit ir jāpiemina, kas tad ir tie pārkāpumi, kas ir tipiski nodokļu pārkāpumi un kas uh, Pīters to jau pieminēja, kāds tad ir ši, kāds šie naudas pārvedumi. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas parasti ir izvairīšanās no mītnes zemes nodokļu nomazgā, nomaksāšanas. Un eh, īstenībā nav skaidrs, vai nodokļu maksāš vai nodokļu nemaksāšana citā valstī ir uzskatām par naudas atmazgāšanu vai nē. Kamēr šajā jaunajā direktīvā tas būs atrunāts. Joprojām tas būs pārkāpums. Patiesībā šī definīcija ir tāda striktāka, proti arī ārzemēs nemaksātie nodokļi tiks uzskatīti par kriminālu pārkāpumu. Jo kriminālais pār kriminālu noziegums citā valstī arī būs šajā ietvērumā. Līdz ar to naudas eh, atmazgāšana arī ārzonās ir eh, ļoti būtisks iekļāvums, pie kura vēl pakavējušos eh, secinājumus nosaucot. Eiropas Savienības direktīvās ir ierakstīta prasība cīnīties pret naudas atmazgāšanu, kas attiecās gan uz revizoriem, gan uz grāmatvežiem, profesionāļiem. Bet eh, par nodokļu padomdevējiem runājot, eh, šķiet, ka šobrīd eh, vienkārši tas tiks, tas tiks iekļauts kopīgajā profesiju tādā kopskatā profesionāļi. Un eh, nodokļu padomdevējam ir jāzina, kas tad ir viņa klients, un ja nodokļu padomdevējam būs aizdomas par kriminālu aktivitāti, tad eh, viņam ir attiecīgi jādarbojās. Protams, eh, darbojās konfidencialitātes princips, bet ja šim padomdevējam rodas bažas, ka Eh, visa pamatā ir krimināls pār, krimināla pārkāpuma vai kriminālas aktivitātes, tad viņam ir attiecīgi jārīkojas. Protams, labuma guvēja, ceturtajā direktīvā tiek atrunāta arī labuma guvēja definīcija. Protams, šīs prasības un to atrunāšana ir ārkārtīgi svarīga, īpaši, kas attiektos par šo profesiju pienākumu ziņot pienākums ziņot par aizdomām, nepasakot par šīm aizdomām klientam, var iespējami konfliktēt ar pamatu domu, ka nodokļu padomdevējiem ir jārīkojas klienta interesēs. Bet eh, ētikas kodeks, kas attiecas uz šo profesiju pārstāvjiem, šis ētikas kodeks vienmēr ir sarakstīts tā, ka tajā ir iekļauta naudas atmazgāšanas iespēja pat ļoti lielā mērā. Un tagad īsumā par mūsu izskatītajām profesijām. Tā tad grāmatvež tā ir jau atregulēta lieta lielākajā e, daļā valstu ir dažādas vadlīnijas, dažādi rīcības kodeks un tā tālāk. E, tā tad prasības e, ir tādas nedaudz izplūdušākas nodokļu paradīzes, val, nodokļu paradīzēs, bet um, tie grāmatveži, kur darbojās kā revidenti, uz tiem attiecās nedaudz citi noteikumi. Apvienotajā karalistē ik viens var strādāt par grāmatvedi, neatkarīgi no izglītības, bet, eh, piemēram, Vācijā uh, revidentiem ir, ie, ir iespēja sniegt nodokļu padomu. Tas ir ierakstīts arī jaunajā direktīvā Luksemburga, kas ir plaši pazīstama kā nodokļu paradīze. Ir ļoti maz, ļoti maz eh, striktu prasību par neatkarību un pienākumiem. Un, protams, banku eh, noslēpums un šā noslēpuma glabāšana vienmēr tiek uzskatīta par eh, Luksemburgas banku galveno prioritāti, bet šeit mēs redzam šajā, eh, šajā slīdītē, ka cilvēki par to protestē. Kipra, kā jau tika teikts, arī ir investīcija centrs citām valstīm, bet īpaši tas attiec uz bijušajām padomu savienības valstīm. Uh, nu, pateicoties visiem nodokļu līgumiem. Tā ir valsts, kur grāmatvēži varsniek, un revidenti var sniegt trust un kompānijas pakalpojumus trešām pusēm. Un savukārt nodokļu pārskati ir jāpamato ar revidētiem finanšu pārskatiem. Šveicē grāmatvedības kompānijas um, gatavo nodokļu schēmas, tādējādi Šveici nu, tā teikt, padarot populārāku par šā, kā šādu schēmu mītnes vietu. Un uh, tika samazināta arī nodokļu efektivitāte, tiek konstatēts, ka nodokļu efektivitātes nomaksas efektivitāte samazināsies šādu schēmu rezultātā. Te jūs uh, redzat arī uh, šīs integratās, te, te jūs redzat piedāvājumus, ko piedāvā viena no lielākajām revidentu kompānijām, uh, par to, kā viņi piedāvā lūk nodokļu efektivitātes uzlabošanas schēmas un tā tālāk. Tā, piemēram, Britu Virģīna salas arī kā nodokļu paradīze ir ļoti iecienīta, kā tas redzams Panamas dokumentos, tur ir izmantotāra aizjūras kompānija divu, trīs dienu laikā un nav arī regulētas grāmatvedības un revīzijas profesijas tika ierosināts profesionālo pakalpojumu akts 2015. gadā, bet tas vēl nav pieņemts. Nu, lūk, pāris tādu spilgtāko vietu šai kontekstā. Tagad ļaujiet pāriet pie šo noteikumu īstenošanas. Ak jā, pirmam kārtam par nodokļu konsultātiem. Tātad profesionālajie nodokļu konsultanti kā profesija pārsvarā netiek atsevišķi definēta lielākajā daļā valstu. Ir vairākas valstis, tādas kā Vācija, kur, piemēram, ir atsevišķi definēta tieši šāda profesija, bet citās valstīs, tādās kā Lielbritānijā, eh, tas ir pašregulējošs brīvprātīgs reģistrs Un šāda veida struktūrām nav nekāda konkrēta statūtu reglamenta, lai arī varbūt pastāv kaut kā zināmi ētikas kodeks iekšējai lietošanai. Un vienalga, vai mēs runājam par brīvprātīgu nodokļu konsultantu profesiju, jeb juridiski regulētiem grāmatvežiem un juristiem, parasti šādas profesijas ir pašregulējošas, bet eh, ar struktūrām, kas tad nosaka uzvedības prasības. Tur pastāv arī sankcijas, pārsvarā tie ir, nu, vai kaut kādi brīdinājumi, sodi, arī eh, darbības apturēšana, izslēgšana izslēgšana no šīm struktūrām atsevišķās valstīs, kā Vācijā juristiem, piemēram, ir maksimālais soda apmērs, kas tiek noteikts. Cik efektīvi darbojas šāda veida regulējošās struktūras Eh, ir atkarīgs no īstenošanas struktūrām, bet par to jāsaka ir visai maz zināms, ir diezgan maz informācijas par īstenošanas procesu, it īpaši attiecībā uz nodokļu konsultācijām. Grāmatvežiem mēs redzam, ka te informācijas ir mazliet vairāk, tik noteikti sodi eh, īstenošanas procesā, bet tāpat laikā nav iekšējo regulējušo struktūru Britu Virģīnu salās, tur notiek paļaušanās uz starptautiskajām grāmatvedības firmām. Tas pats attiec arī uz juristiem. Būtiski īstenošanas darbība, ja eh, uzraudzība notiek lielā Lielbritānijā, bet Virģīnas salās tā tas nav. Pašregulēšanās notiek arī eh, citur, citās prosijās. Nu, tā tas ir te Bri Britu Virģīnu salās, bet nav disciplinējošu struktūru. Nestoties uz to, ka tika pieņems tiesība akts pirms diviem gadiem par līdzīgu veidu struktūrām un finanšu pakalpojumu uh, Eh, regulā ir paredzēta atsevišķa pakalpojuma, kas saistīta ar naudas atmazgāšanu, tiek, piemēram, eh, tika noteikti 400 tūkstoši eh, dolāru sots Mosaka Fonseca 16. gadā, kas, nu, protams, nav īpaši liela summa, īpaši ņemam vērā kāda veida apjomus. Uh, apstrādā šis uzņēmums. Par nodokļu konsultantiem arī šeit informācija bija pieejama par Lielbritāniju, te ir arī brīv, eh, šī profesija brīvprātīga. 15. gadā ir bijuši 54 sūdzības, tā visa rezultātā ir bijuši divi sodamēri, viena darbības apturēšana un viens tika izslēgts no šīs struktūras. Nu, Tātad, eh, nu, nav pārāk aktīvas šīs struktūras, kas uzrauga darbību. Bet kas vēl varbūt ir tāds interesants elements, tas izriet no fakta, ka uh, at, Eh, nodokļu likumos pastāv zinām mērā regulējums attiecībās nodokļu konsultantiem. Arī šeit Lielbritānijā, jāsaka, pastāv šādi tiesība akti, tā gan nav vienīgā arī šādi tiesība akti citās valstīs, bet Lielbritānijā tie ir īpaši labi atsūtīti. Un tur lūk šie lieliskie saīsinājumi dotas un potas. Dotas ir nodokļu, izvarīšanās no nodokļu schēmām atklāšana. Tātad ir profesionāļi, kas veicina nodokļu maksātāju eh, izmantošanu piekrišanu šādām nodokļu schēmām, bet mm, ja tī, viņiem ir jāinformē par šādu veidu schēmu izmantošanu attiecīgajām iestādēm. Nodokļu maksātāji, kas šo schēmu izmanto, viņiem savukārt ir jā, jā, jāpaziņo par eh, to, kādu, cik daudz schēmas tiek izmantotas. Nu, tā tad tiek norādīts šis skaits un profesionāļi savukārt, kas šos pienākumus neizpilda saskaņā ar noteiktajiem tiesību aktiem, var tikt aplikt ar sodu naudu līdz pat vienam miljonam mārciņu apmērā. 1,1 miljonus eiro tātad. Publiska identifikācija var notikt tādā ziņā, ka tas ir šis uzraugāmais pakalpojumu pārdevējs un atsevišķos gadījumos var tikt ierobežot uh, ir, respektīvi, nodokļu maksāšanas iestādes informācijas ievākšanas pilnvar attiecību šo uzņēmumu var tikt palielināta. Tad, lūk, potas savukārt ir tie eh, šādu schēmu pārdevēji, kas neievēro dautas prasību un līdz ar to viņi um, saņem šādu nosaukumu. Un tam, tam vajadzētu kalpot kā demotivējošam faktoram kas tiek uzskatīts par pieteikamu. Vēl viens nesens tiesība akts paredz, ka profesionāli, kas palīdz citiem izvairīties no Lielbritānijas nodokļu maksāšanas saistībā ar aizjūras ieņēmumiem aktīviem, var sastapties ar sodu naudu līdz pat 100% apmērā no nodokļiem, ko, no kuriem viņi ir palēdzējuši izvairīties. Tas tātad um, nodokļu maksātāja saistības uh, tiek šeit ņemtas vērā pēc apmēra. Un priekšsēdētājiem. Tepat laikā viena no firmām konstatēja, ka lielākoties šāda veida konsultanti norobežojas no šāda veida darbībām, bet nodokļu maksāšanas iestādes Lielbritānijā tāpat laikā turpina draudēt uzraudzību, un tas, protams, eh, arī darbojas kā demotivējošs faktors. Un eh, pavisam nesen eh, tika runāts viena no šādu firmu pārstāvjiem. Viņš teica, ka lielākoties lielās firmas šobrīd vispār gandrīz cenšas izvairīties no konsultācijas sniegšanas par nodokļu maksāšanu, tāpēc, ka tas varētu kādam izskatīties pēc šādu schēmu ieteikšanas vai veidošanas. Tāpat arī ierosināts jauns tiesību akts Lielbritānijā, kriminālo, eh, kriminālo finanšu akts. Uh, Tas uh, ir saistīts ar sodu noteikšanu tādām firmām, kas nosaka sodus, uh, kas, kas līdzdarbojas krimināla darbību finansēšanā, bet tur vēl nav skaidru noteikumu. Lielbritānijā savukārt ir uh, tiesību akts, kas attiec uz visi, visa veida dalībniekiem, kas pārstāv nodokļu maksātājus iekšējo ieņēmumu dienestā, ir S. Atsevišķos gadījumos tiek prasīts, ka, ja viņiem nav profesionāla status, tad viņiem ir jāiztur eksāmen, eksāmens, ko organizē IRS. Tāpat arī šāda veida praktizētājiem jānodrošina informācija par to, ka nav bijušas informācijas konflikta, e, interešu konflikta, un iepriekšējie IRS darbinieki savukārt nevar pārstāvēt nevienu nodokļu maksāšanas jomā divus gadus pēc attiecīgā die, darba atstāšanas šai dienestā. Kas attiec uz atbildību šāda veida. M, personām na, ir liegts darboties, ja šāda veida prasības, kuras viņi pārstāv, nav saprātīgas. Tātad ir virkne noteikumu. Tāpat arī šāda veida padomos nedrīkst ņemt vērā to, vai pastāv iespēja vai nepastāv iespēja, ka IRS varētu veikt revīziju. Turklāt ehm, šāda veida nodokļu atzinumiem jābūt ir salīdzinoši precīziem un visaptvarošiem, bet arī šajā gadījumā formulējums nereti ir visai um, ehm, miglains, bet katrā ziņā idejiski to var ņemt vērā. I, katrā ziņā ir es ir uh, iestāde, kas nosaka arī būtiskas sodnos, bet nu nonākšu pie secinājumiem. Uh, Līdzīgi veids noteikumu noteikums esam konstatējuši daudzās valstīs, lai gan, protams, detaļās tie atšķirs, bet pastāv problēma ar koordinēšanu starp šiem noteikumu režīmiem, it īpaši tad, kad līdzīgi veids pakalpojums sniedz multifunkcionāls profesionāls firmas dažādās valstīs. Mūsu secinājums ir tāds, ka kopumā vajadzētu kopēju nodokļu konsultāciju standartu būtību starpniekiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir pašregulējuši vai regulēta profesija. Tas būtu kaut kas tāds, kas ļautu sabalansēt sabiedrības intereses par nodokļu konsultantu neatkarību un nodokļu struktūru pilnvarām. Tātad, ja skatāmies uz, uz ASV cirkulāru 230 modeli, tad eh, redzam, ka te pastāv vairāk, vairāk elementi, piemēram, interešu konflikts, noteikumi, kas attiec uz visiem nodokļu profesionāļiem. Tā, lai netiktu apdraudēta no nu, profesionāļu uh, Eh, neatkarība Vācijā pieeja ir citādāk, viņiem ir atsevišķi nodokļu konsultantu profesiju regulējoši akti, kas nodrošina neatkarību, bet tāpat laikā var gadīties, ka tie neaptver visus, kas sniedz šādas konsultācijas. Lielbritānija izvēlas brīvprātīgu kodeksu, kas ietver juristus un grāmatvēžus, un šis rīcības kodeks ir specifiski iedraks tieši nodokļu konsultantiem, eh, cenšoties sabalansēt sabiedrības intereses Un tāpēc mūsu rekomendācijas būtu ES līmenī izstrādāt ietvaru, kas līdzinātos cirkulāram 230 ASV un kas darbotos kā rekomendācija labāko paraugu prakšu standartu īstenošanai. Tur fokus tika likts uz profesionāļiem, kas piedāvā konsultācijas, jeb kas īsteno potenciāli ļaunprātīgas nodokļu struktūras E, pamatot uz kritērijiem, kas tiek izmantot, piemēram, nodokļu publiskošanas režīmos vai iepriekšējā ASV iekļautā atzinuma noteikumi varētu būt šajā gadījumā. Otrām kārtām atsevišķi neatkarīgi pašregulējošo um, noteikumu spēcināšana dažādiem profesionāļiem. Domājam, ka tiesību aktu Eh, Eiropas Savienības līmenī detaļās būtu diezgan grūti īstenojams pasākums, ņemot vērā, cik liela ir prakses atšķirība dalība valstīs, bet paraugu prakses ietvars būtu vērtīgs. Un galvenais ir izlīdzsvarot šo sistēmu, piedāvājot tādu sistēmu, kas nodrošinātu atbilstības nodrošināšanu, tāpat laikā nenoteiktu pārāk augstas prasības, bet būtu pietiekami strikts eh, atbilstības nodrošināšanā mm, elementos, kur tas ir īpaši svarīgi. Mums ir arī virkne citu priekšlikumu, piemēram, pieprasīt nodokļu nemaksāšanas schēmu atklāšanu saskaņā ar citiem minimāliem obligātiem standartiem, spēcināt labas pārvaldības prakses kas varētu ietvert, piemēram, profesionālo standartu uzlabošanu un varētu paredzēt to, ka ārvalstīs izvairīšanās no nodokļiem varētu tikt uzskatīt par noziegumu nodokļu jomā, respektīvi, ka nodo, izvairīšanās no nodokļiem vispār tiek uzskatīt par kriminālu nodar, nodarījumu, arī tad, ja tā īstenot, piemēram, nodokļu paradīzēs neatkarības un atbildības izprašana šādu veidu profesionāļiem vispār ir ļoti sarežģīts jautājums, to grūti izprast un uh, formulēt, bet domājam, ka mums ir izdevies gūt pietiekam dziļu izpratni par to, kāda saikne pastāv starp to, cik svarīgi ir šīs profesijas neatkarība konsultantiem un no otras puses sabiedrības interesēm, un te ir iespējams panākt būtiskus uzlabojumus. Liels paldies! Turpina priekšsādātāji. Un tālāk bez kavēšanās uzsāksim diskusijas, došu vārdu deputātiem. Līdzreferenta runās vispirms, tāpēc Kofod kungs jums pirmajam vārds, lūdzu. Priekšēdētāji, paldies. Paldies par prezentācijām, ļoti visaptveroši, lieliski. Labprāt iedziļināšos arī šo pētījumu detaļās. Iesākumā gribētu pievērsties pēdējai prezentācijai. Domāju, ka ļoti svarīgas rekomendācijas šeit no jūsu puses. Jūs minējāt, ka vēlētos, lai mēs izstrādājam es ietveru obligātiem ētikas standartiem nodokļu konsultantiem. Kur ir tie šķirīgākie elementi, kas jūs, prot, šādā ietverā būtu jāiestrādā un kādā līmenī? Un domāju, ka svarīgi arī tas, ka jūs teicāt, ka vajadzētu par kriminālu nodarījumu padarīt izvairīšanos nodokļu maksājumiem, ja to īsteno un piedāvā kā pakalpojumu nodokļu profesionāli. Tātad, kādi šķērti šai gadījumā, jūsuprāt, šeit pastāv? Jo tas, manuprāt, arī nav maznozīmīgi. Un tālāk par pirmo prezentāciju. Konsultantu un starpnieku loma. Manuprāt, Jautājums šeit ir par to, kā tās jurisdikcijas, nu tāds kā mūsējās, kas nav aizjūras jurisdikcijas, var spēcināt mērus un pasākums, kas varētu darboties iedarbīgi, kāda veida standartus izmantot. Tas man būtu ļoti interesanti. Give the floor now to the first. Uh... Tālāk došu vārdu pirmajam runātājam. Ak, jā, jā, mums taču ir šobrīd atbildes arī jāsaņem. Kofadkunga jautājumu, jā, uz Kofadkunga jautājumiem atbildes, jā. Ietvers ētikas kodeksam, rīcības kodeksam, nu, pamatelements ir vienkārši mm, laba uzvedība Nodokļu konsultantiem, protams, nevajadzētu dot padomus par to, kā izvairīties nodoto, nodokļiem, loģiski. Tāpat arī nevajadzētu konsultēt viņus par schēmām, kas varētu tikt uzskatīts par ļaunprātīgām schēmām. Un ar nesenām direktīvām arī visā Eiropas Savienībā tiek šobrīd izkristalizēts tas, ko nozīmē, eh, kāda ir šī robežšķirtne starp izvairīšanos nodokļiem un ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļiem. Kaut kas tāds, kas iet pāri pieņemiem standartiem. Jau pastāv šeit zināmas definīcijas, un pilnīgi noteikti ir vērts apskatīties arī uz kaut ko vēl tālāk detalizējošāku. Bet, protams, kāpēc ierosinām šo ietveru, tas ir tas, ka šiem standartiem ir jāatspoguļo situācija visās dalībvalstīs, un situācija ir atšķirīga. Tāpēc svarīgi piedāvāt šo ietveru, jeb tādu kā atspērienu punktu, tādiem obligātajiem minimālajiem noteikumiem, un tad nacionālā līmenī attiecīgi varētu tas tikt papildināts ar viņiem at piemērotiem pasākumiem. Otrs jautājums par šķēršļiem um, atbildības attiecināšanā uz uzņēmumiem. Nu, pamats šķērlis ir tas, ka ir visai grūti to definēt. Un šiem sodiem, kas nozīmīgi, ir jābūt koordinētiem ar sodiem, ko, ko, kas tiek noteikti nodokļu maksātājiem. Liel, Lielbritānijas tiesību aktos ir trīs elementi. Tur pirmām kārtām ir jākonstatē tā, no, noziegums nodokļu maksāšanas jomā. Tālāk ir jāidentificē to, ka nodokļu konsultants ir veicinājis šādu nu, pārkāpumu veikšanu. Un trešām kārtām jākonstatē, vai nav, bij, nav bijuši tādi mēri, kas būtu bijuši jāizmē, jāpiemēro, lai šāda veida pasākumu nepieļautu uzņēmumā. De Grona kungs, jums iespēja atbildēt. Jā, paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka ir iespējams nodalīt pirmam kādām bankas, tad visus citus konsultantu tipus eh, mūsu darba rezultātā. Un galvenā problēma ar lielā, lielāko daļu konsultantiem Un te redzam, ka te jau ejam tālāk par TAF ieteikumiem, ir šī īstenošanas puse. Īstenošana, uzraudzības darbība, eh, darbības tālāka pārbauda tieši šai jomā varētu būt vairāk, kas darīts. Raugoties uz bankām, īstenošana arī šajā gadījumā ir problēma, jo pārsvarā īstenošana attiec tikai uz pārskatu sagatavošanu. Jo bankām, protams, ir jāziņo par aizdomīgiem darījumiem. Pievēršoties bankām, šai gadījumā ir divas lietas uzraugiem. Vajadzētu darīt vairāk, lai pārliecinātos, ka īstenošana notiek un turklāt darbībai ir jāsako arī pēc ziņojuma saņemšanas. Un visbeidzot, šis korespondenta bankas, jeb starpnieku bankas. Es jau uzspē, uzsvēru, ka banku loma pirmkārtām ir šo banku kontu atvēršanā, bet tāpat laikā pēc tam notiek arī transakcijas eh, transferu uz dažādiem aizjūras jurisdikcijām, kur atrodas viņu korespondenta bankas. Un tas ir vēl viens eh, veids, kā palielināt spiedienu šīm jurisdikcijām sadarboties, piemēram, ar ES iniciatīvām. Bet tas arī viss no manas puses. Paldies. Tālāk Nīdermājer kungs. Paldies. Bija tādas nopietnas, smagas uh, prezentācijas ar daudz tehniskām detaļām, bet uh, vēlos uzsvērt vismaz dažas lietas, kur saskatīju problēmas. Pirmkārt, uh, Degrāna kunga prezentāciju par bankām. Un turpinot eh, par to, ko jūs sacījāt, es saprotu no jūsu prezentācijas, ka jūs uzskatāt, ka eh, zināt savu klientu principa piemērošana nav pietiekama. Mēs arī vēl debatējam par to, ka tas, kā notiek faktiskā labuma guvēja identificēšana, vai tas ir pietiekami, vai noteiktais procents eh, nav pārāk augsts Un bija interesanti redzēt, ka jūs saskatāt problēmu ar trešo pušu kontiem. Ka konts tiek atvērts uz jurista vārda, bet tiek izmantots klienta maksājumiem. Un interesanti ir arī tas, ka jūs pieminējat, ka Mosek Fonseca bija licencēti trust izveidošanā interesantās jurisdikcijās cik lielā mērā viņi izpildīja savas prasības, jo es pieņemu, ka ir izvirzīts eh, prasības trasta izveidošanai. Profesor Oksan, man ir divi jautājumi. Jūs minējāt, ka ir ASV regulējums, kur tiek prasīts eh, īstenot tikai tādus nodokļu Ehm, darbības, kuras visdrīzāk eh, apstiprinās nodokļu administrācija. Vai šis izvērtējums 51 pret 49% vai tas ir pietiekams? Vai uh, otrs jautājums? Es no jums saprotu, ka ir milzīga atšķirība starp to, kā eh, regulējums ir apvienotāja karalistē izveidots, kur viņi ir ļoti Eh, strikti, un Britu Virģīna salas, kur regulējums praktiski netiek īstenots. Kāds, eh, kāda ir ietekme uz klientiem, kas nav tie paši godīgākie cilvēki, kas meklē kaut kādas variants, kā izvairīties no nodokļiem? Paldies! Atbildes. Paldies! Manuprāt, tas, kas notiek daudz, eh, attiecībā uz zini savu klientu principu, nu, tur ir eh, padzināta izpēte, ekspostas tiek veikts, un zemākais režīms tiek eh, veikts tad, kad varbūt būtu bijis vajadzīgs padziļināt pārbaudīt. Tur ir tā problēma. Es domāju, ka, ja pareizi piemēro šo principu, tad lielāko daļu informācijas arī var ievākt. Šobrīd varbūt eh, nav tik daudz problēmu ar to, jo šādas prasības nav. Kā jūs norādāt, piemēram, ar reģistru par pat, faktiskā vai patieso labumu guvējiem. Tur eh, procentuālā prasība ir 20%. Ja tev piedara 20%, tad eh, nu, uz, uzņēmumu tad ir jāatklāj īpašnieks. Šobrīd nav tādas prasības vēl. Un tad tā, tā vietā, lai būtu 5, 6, eh, tā vietā, lai būtu viens eh, īpašnieks, būs 5, 6. Līdz ar, līdz ar to šie sliekšņi var radīt eh, jaunus caurumus, kas ļaus izveidot jaunas struktūras. Godīgi sakot, es īsti uh, Nezinu, kā trešo pušu konti tiek uzskaitīti un uzraudzīti eh, jurisdikcijās visās. Kā Iens jau minēja, saistībā ar juristiem, tur ir eh, valstīs atšķirīgs regulējums viņiem, un tur jāskarās, cik lielā mērā viņi drīkst dažādām aktivitātēm izmantot trešo pušu kontus. Tas būtu varbūt jāpapēta vairāk. Arī attiecībā uz to, ko Mossack Fonseca ir darījuši, lai izpildītu eh, noteikums attiecībā uz eh, trusta kompānijām Seišeļu salās, Panamā, Britu Virģīnu salās ir eh, zināms regulējuma kopums, bet neesmu pārliecināts, cik lielā mērā viņi izpildījuši to ir, vai pret viņiem notiek kādas darbības vai nē. Es saprotu jūsu bažas par ASV testa trūkumiem, bet pirms šī noteikuma konsultanti sniedz atzinumus, pozitīvus atzinumus, kur viņi uzskatīja, ka 25 vai 33% ir e, iespējamība, ka tas tiks akceptēts. Šobrīd ir ievērams uzlabojums. Manuprāt, e, attiecībā uz Britu Virģīnu salām. Apvienotā karalistē Eh, juristi ne, necentīsies iesaistīties šaubīgos darījumos. Jā, varbūt ir kaut kādi, kaut kāds personas, kas varbūt teiks, ka viņi tur neiesaistās. Bet tikko mēs runājam par izvairīšanos no nodokļu, tie cilvēki, kas ir gatavi pārkāpt likumu. Jā, tad vienmēr pastāv šāds bažas. Un ir, protams, jāsako eh, tam pamatā esošiem standartiem to ievērošanai. Paldies! Sociāldemokrāta vārdā es pat uzdošu jautājumus. Ko jūs teiktu tiem, kuri apgalvo, ka profesionālās konfidencialitātes prasību dēļ obligāta ziņošana par nodokļu schēmām nodokļu iestādēm nav pieļaujama? Arī tas, ko jūs sacījāt eh, par šo revolving doors principu kad aizejot no publiska amata, cilvēks sāk strādāt privātā struktūrā uzreiz. Portu, esmu no Portugāles un saprotam, ka ir prasība kopš 2009. gada jau sniegt informāciju par agresīvām nodokļu schēmām, bet mēs zinām, ka ja šāda ziņošana nav, ir ļoti mazi sodi, nodokļu iestādes nerīkojas un ministrs un valsts sekretāri, kas savulaik pieņēma šo noteikumu, paši darbojas eh, kā starpnieki. Viens vada banku, un otrs ir konsultants Ernst un Young. Atbilde. Sākšu šo revolving doors principu. Šeit man ir dalīts viedoklis, jo apritē gan nodokļu iestādē, gan privātai sektorai ļoti svarīgi, jo privātā sektorā gūtā pieredze nodokļu iestādē var būt ļoti svarīga. Bet tas, ko mēs redzam par noteikumiem ASV, kur ir prasīts eh, kaut kāds pārtraukuma periods, tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, ja ir šāda informācijas atklāšanas schēma un nu, nodokļu iestāde nopietni vēlas to īstenot, tad ir svarīgi, lai nodokļu iestāde pietiekam ātri uzzinātu par šādām schēmām, lai apturētu tās ar likumu. Attiecībā uz konfidencialitāti, slepenību. Šeit ir bieži vien runa par schēmām, ka tas tikko parādās tirgū, nevis uh, tikko, tad, kad tās tiek pie, piemērotas individuāliem klientiem. Klientiem pašiem ir jāziņo par savu līdzdalību tajās, bet uh, iestādēm jāziņo par uh, šādu schēmu izveidi. Par profesionālo noslēpumu. Tas tas, ko es gribēju sacīt. Ka prasībai ir atklāt schēmu izveidi, nevis individuālu klientu iesaisti tajā. Protams, ar šādu pieeju tiek saglabāta konfidencialitāte un slepenība. Ir jāziņo ir par šādu schēmu izveidi kā tādu. Ejam tālāk. Luī Mišel kungs, Alde grupas vārdā. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Bernds eh, Luke, EKR grupas vārdā. Jā, paldies, es runāšu vācu valodā. Man eh, jautājums ir Degronkungam. Jūs daudz ko sacījāt par ekonomikas uh, operatoriem. Mums bija eh, statistika, ka saskaņā ar jūsu datiem 60% no identificējumiem faktiskā labuma guvējiem nāk no Āzijas. Un ASV ir 2% un 8% Eiropas Savienībā. Es pieņemu, ka šeit runa par identificēto personu skaitu, bet tas varbūt nav gluži kapitāla apmērs. Vai ir iespējams arī pēc kapitāla atšifrēt, pēc kapitāla lieluma? Kā tad izskatās procentuālais sadalījums? Tad iespējams, ka tad eh, daži reģioni ir spēcīgāk pārstāvēti, nevis eh, skaitliskā ziņā Otrs jautājums. Jūs sacījāt, ka ir atšķirīgi motīvi, kādēļ tiek izveidots un ārzonu struktūras, piemēram, e, e, slēpt savu īpašumu potenciāli, lai neļautu sievai šķiršanās gadījumā to tam tik klāt, vai savukārt veikt naudas atmazgāšanu. Tik atšķirīgi iemesli tomēr prasītu atšķirīgu pieeju. Ja es vēlos slēpt naudu no savas sievas, tad man iespējams jāizmanto būtu citas struktūras nekā tās, kas būtu nepieciešams, lai atmazgātu līdzekļus, jo naudas atmazgāšanas uh, nolūkā ir jāveic daudz transakciju caur necaurskatāmām firmām, lai nonāktu pie tīriem atmazgātiem līdzekļiem. Bet slēpšanas gadījumā šai naudai ir jāguļ noslēptai un nekādas pazīmes par tās pastāvēšanu nedrīkstētu būt. Ar to es gribu teikt, ka uzņēmuma juridiskā konstrukcija varētu atklāt to, vai vismaz ļaut izdarīt secinājumus par to, kāds ir bijis iemesls šo struktūru izveidošanai. Tātad motīvi, kurus jūs īsi ieskicējāt, un kas varbūt no datiem nav tieši konstatējums, vairāk kā spekulācija, uh, Vai mēs pēc konstrukcijas veida, kā ir izveidots konkrēts uzņēmums vai uzņēmuma grupa, varam spriest par naudas izmantošanas mērķiem? Paldies! Lūdzu atbildi. Paldies par jautājumu. Manuprāt, tā ir viena no būtiskākajām problēmām, ar ko mēs savā analīzē saskaramies, ka mums ir informācija tikai par uh, personu skaitu, nevis tas, kas notiek šo personu uh, darbības ietvaros. ICJ e dabūja daudz dokumentus par šīm personām. Mums ir zināms par konkrēto personu, bet bieži vien tas ir tikai vārds. Iesaistītā starpnieks, akcionārs, direktors Tā ir tā informācija, ar ko mēs strādājam. Mēs neko daudz nevaram pateikt par šo juridisko personu iekšienē notiekušām darbībām. Līdz ar to mums jākoncentrējas, diemžēl, uz šo personu skaitu tikai. Tāpēc arī teicu, ka samazinās juridisko un fizisko personu skaits, bet tas nenozīmē, ka aktivitātes apjoms samazinās. Struktūra motīvi. Šajā pasākumā daudz kas balstījās uz ICJ un citu pušu veikto darbu pēc Panamas dokumentu noplūdes. Manuprāt, tā ir ļoti interesanta ideja, un savā ziņā varbūt mēs ar kādu datu tehnoloģiju varētu to veikt, ko jūs norādat, bet daudzās sarežģītās struktūrās, ko jūs aprakstījāt, kas varētu vairāk tikt izmantots, ja runa būtu, piemēram, par nodokļu, par eh, satanēs naudas atmazgāšanu, nevis par eh, naud, eh, aktīvu slēpšanu. Šeit ir atklāts tikai struktūras daļa. Mēs nered, nav teikts, ka mēs redzam visu. Mēs, vispējām, redzam tikai vienu iesaistīto juridisko personu visā veselā ķēdē. Un ar to mums ir ļoti aptuvens aplēs, nevis precīzi dati. Un iegūt precīzāks dats varētu būt ļoti sarežģīti. Varbūt, ka tas ir iespējams, bet tas būtu ļoti grūti. Šeit ir nu pie prezidija notikuši izmaiņas. Vakar bija starptautiskā darba diena, lai ievērotu mūsu tulku darba laiku, mums ir mazliet jāpasteidzas, tāpēc aicināšu runātājus un atbildētājus izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Nākamais ir Louis Michels Alde grupas vārdā. Je ne vous promets pas d'être concis comme vous le souhaitez. Jā, nu es nevaru apsolīt, ka izteikšos ļoti īsi, kā jūs mani lūdzat, jo man sāk apnekt visu laiku izteikties pēc iespējas īsāk, pēc tam, kad esmu uzklausījis ļoti garas runas. Tā jau nemaz nevar uzdot visus jautājumus. Pirmkārt, ko jūs domājat par banku pienākumu arī juristiem un citām iestādēm izveidot reģistru personām, kuras iegūšu pietiekami lielu kontroli konkrētos eh, uzņēmumos, eh, kas nebūtu tikai akcionāru saraksts, bet tas ļautu konstatēt, kas ir faktiskā labuma guvēja kādā uzņēmumā, un tas būtu publiski pieejams. Ceturtā naudas atmazgāšanas direktīva atzīst to, ka faktiskā labuma guvēja saraksts Eh, bija eh, dalību valstīm līdz 16. gada jūnijam jāīsteno. Es vēlētos noskaidrot, cik, kāds ir progress dalību valstīs saistībā ar ratifikācijas procesu, jo likumdošana, kas regulē uzņēmumu darbības, ir ļoti atšķirīgs ar dalību valstīm un uh, divas politiskas lietas vēl kolēģi. Manuprāt, mūsu komitejai nepieciešamas debates. Debates par stratēģiju, kuru mēs izmantosim saistībā ar Panamas dokumentiem. Vai nu mēs ejam prom no sanāksmes ar gatavu plānu, ambiciozām prasībām, kā to otrais runātājs mums aicināja darīt maksimālu obligātu pamatu prasīt no dalību valstīm, lai tās atskaitītos par to, kas ir īstenots saistībā ar reformām un ziņošanu. Un mums ir jānodrošina, ka dalību valstīs ir skaidri eh, zināms, kas un kā, ko dara Eiropas Savienībā. Mums ir jāizdara šī izvēle. Kurš vēlas turpināt? Yeah iestāties par politiku, var teikt, maziem soļiem virzīties uz priekšu. Bet eh, pamatā tas nozīmētu vienkārši papļāpāšanu, nevis eh, ķeršanos pie lietas būtības. Mums ir jāpieņem eh, gala lēmums, jāīsteno politiskās debats, lai saprastu, kādu pieeja tad mēs izmantosim. Paldies! Nu, tagad divas minūtes tikai palikuši, lai atbildētu uz šo jautājumu. Jā, tā tad um, otrais jautājums bija par naudas atmazgāšanas direktīvas numur 4 īstenošanu. Nu, viņas īstenošana ir jāpabeidz līdz nākamajam mēnesim. Es pieņemu, ka dalību valstīs ir progress Vismaz vairākās dalību valstīs ir pieņemti normatīvie akti tieši šīs direktīvas īstenošanai. Un ideja par to, ka jāizveido reģistri ar faktiskā labumu guvējiem, varētu būt ļoti noderīgi, lai palīdzētu profesionāļiem izprast, kāda ir viņa pienākumi, lai pārliecinātos, ka viņi neveicina šāda veida darbību. Par reģistru Jā, mums runā par juridiskām personām, kas lielākajā daļā gadījumu ir ārpus Eiropas Savienības jurisdikcijas. Līdz ar to, lai varētu efektīvi darboties, šiem reģistriem būtu jāaptver arī šīs juridiskās personas un tajās iesaistītās fiziskās personas. Bez nomināliem akcionāriem un nomināliem direktoriem. Tie bieži vien ir tikai aizseks kas neveic faktisko darbību, nevada faktisko darbību šajās juridiskajās personās. Un tā tad, eh, nu, tas arī jāņem vērā, izveidojot šādus reģistrus. Paldies! Nākamais - Metskārtīs Goe Engail. Viņ, viņš ir arī no manas grupas, bet tas nenozīmē, ka es viņam došu atlaides attiecībā uz uzstāšanās laiku. Uh, Jā, kā vienmēr vācieši pret īriem. Paldies runātājiem, paldies pētniekiem par viņu paveikto darbu. Mēs augsti vērtējam to, ka daži vismaz komentāri no mūsu grupas ir ņemti vērā arī pētījumā. Daži īsi komentāri saistībā ar pētījumu par konsultantiem un starpniekiem. Pirmkārt, valodas jautājums starpnieki. Šis jēdziens, manuprāt, bieži vien eh, nozīmē tādu pasīvu raksturojumu. Kaut gan īstenībā šī persona ir tā, kas veicina nelegālu finanšu struktūru izmantošanu. Līdz ar to uh, vajadzētu angliski izmantot promoter vai enabler, tātad persona, kas veicina šādu darbību veikšanu un promoters kā jēdziens tiek izmantots īrijā likumdošanā, kā veicinātājs eh, attiecībā uz eh, pienākumu atklāt eh, informāciju par šādu režīmu izmantošanu. Vai jums ir vie kāds viedoklis par šādu jautājumu? Tālāk par politikas rekomendācijām, starp citām lietām, kuras ierosina šis pētījums, neatkarības uzvedības rīcības standarti. Es domāju, ka mēs esam mācījušies no šīs izmeklēšanas komitejas darbības, ka ir nepieciešams rīcības kodeks, vai jums ir iz, jūs pētījumos, e, kas konstatēts līdzīgs, kas liecināt, ka tas varētu palīdzēt. Tālāk par e, labāko praksi un apmaiņu ar labākiem piemēriem no dalību valstīm saistībā ar likumdošanu. Un viena no alternatīvām, kas ir apspriesta komisijā, Vai jums ir kāds e, konkrēts viedoklis saistībā ar to? Precīzi divas minūtes priekšsarētāji. Jā, paldies, es tieši pamanīju to. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Mēs e, izmantojam ļoti plašu definīciju starpniekiem. Ne tikai attiecībā uz konsultācijām, kas ir sniegtas, bet arī saistībā ar e, šādu schēmu izveidi un izmantošanu ārzonās. Līdz ar to promoters var būt e, pārāk e, šaurs formulējums šajā procesā, bet es saprotu, ka vismaz pirmajā daļā tur bija ierosinājums apsvērt šādu iespēju. Tālāk par neatkarību un atbildību ieteikumu. Nu, Es arī piedalījos INA ziņojuma sastādīšanā, un tur rekomendācijās es atsaucos uz šo ziņojumu, jo tur mēs daudz vairāk runājam par neatkarību un atbildību. Tas nav tā, ka mēs tikai iesakam izmantot šo soft law pieeju attiecībā uz konsultantiem. I, I, I... Es varētu piekrist par starpniekiem. Runa neiet tikai par šiem pārdevējiem, runa iet par vispārējiem standartiem, par, par firmām, kuri nepiedalās šajā pārdošanā, līdz ar to termina paplašināšana būtu veiksmīga ideja. Tātad mūsu rekomendācijā šie pārstāvniecības uzņēmumi, tātad eh, tie, tie ir dienesti, kurai, kuriem būtu jārīkojās. Iespējams, ka mūsu rekomendācijās vajadzētu iekļaut arī ideju, kas pavisam nesen ir parādījusies apvienotajā karalistē, proti tāda uzraudzības iestāde pašregulējošiem institūtiem naudas atmazgāšanas jomā. Un vajadzētu izveidot tādu standartizētu ētikas kodeksu, kurā tiktu apvienotas ne tikai paraugu prakses idejas, bet arī e, citas. Un, e, Līdz ar to šis pārskats e, attiektos ne tikai iedibinot šo te e, rīcības kodeksu, bet arī uz citiem par paraudu praksēm runājot. Uh, ir eh, tajās jurisdikcijās, kuras ir pieņēmušas atklāšanas režīmu ar adekvātām sodu sankcijām, tad tiešām tas eh, atspoguļojas arī padomdevēja rīcībā, konsultanta rīcībā. Bet eh, ko vēl varētu stiprināt, ir tieši ārzonu aktivitātes. Uh, Līdz ar to, kā tiek definēts dažādās jurisdikcijās eh, nodokļu noziegums, tas nozīmē, ka negatīvi tiek ietekmēti valsts ieņēmumi, bet eh, valstīm jau ir iespējams ietekmēt citas valsts nodokļu likumus. Tāpēc savstarpējās palīdzības ideja, Eiropas Savienības direktīva un citi momenti, kas jau darbojās eh, EDSO, savstarpējā atzīšana, mums e, vajadzētu padomāt par to, kā šīs idejas e, iekļaut e, rīcības kodeksā šīm profesijām. Un nākamajam dodu vārdu zaļo grupas vārdā Paskālam Dero. Paldies, priekšsēdētāja kungs, pavisam īsi. Trīs īsi jautājumi vēlētos dzirdēt uz tiem jūsu atbildes. Pirmais jautājums ir par šo starpnieku statusu status. Vai jums nešķiet, ka, ja tie netiek uzskatīti par krāpniecības līdzinātājiem, tad viņus vajadzētu tādā pašā mērā sodīt kā viņu klientus? Un tā tad visi starpnieki tiktu uzskatīti par šī pārkāpuma līdzinātājiem. Otrs jautājums. Uh, par eh, šīs tā saucamās opinion letters, eh, kas tiek eh, sniegtas klientiem un kas ļauj izvairīties no nodokļiem, un tādējādi šīs te um, nodokļu padoma vēstules tiek izmantotas kā aizseks. Un varbūt šīs vēstules vajadzētu vienkārši, šos padomus vajadzētu vienkārši aizliegt. Un trešais jautājums - trūkst informācijas par rezidentiem. Tā tad e, ir e, nodokļu inspekciju rīcībā, nav informācijas, vai konkrētais cilvēks dzīvo konkrētajā jurisdikcijā vai kaut kur citur. Vai jūs varētu izteikt savu atbildi par šo manu jautājumu un ka šis te rezidenta status kā fenomens un kādi būtu jūsu priekšlikumi vai pat risinājumi, lai to sakārtotu? Paldies! Well, the... Par starpnieku statusu kā uh, nozieguma līdzinātājiem. Jautājums jau ir, ar ko šie padomdevēji nodarbojās. Būs tādas situācijas, kad likumdošana viņu rīcību atrunās kā līdzinātājs un šī te atbildība uh, kā padomdevējam tiešām varbūt attiec tikai uz ētisku pārkāpumu. Tas tiešām ir atkarīgs no tā, ko šis konsultants ir izdarījis. Un ja viņa padoms ir bijis tikai vispārējas dabas, tad es nezinu, vai ir adekvāti viņu uzskatīt par likuma pārkāpēju. Bet, protams, tā ir vesela tāda konsultanta, tad kā tīkls, kurš palīdz viens otram. Jautājums ir par to, kāds ir nodarījuma er, raksturs. Par šīm te e, padomu vēstulēm tās jau attiecās ne tikai uz nodokļiem, Šād, šāds dokuments ir ļoti daudz juridisko struktūru pamatā, un tas attiecās uz ļoti daudzām jomām. Tātad šis jautājums būtu skatāms tādā plašākā rakursā par juristu profesiju kā tādu. Pie tām eh, es nedomāju, ka tādi vājprātīgi strikti noteikumi nodokļu jomā, vai tie tomēr nebūs kontraproduktīvi. Svarīgi E, dažādām transakcijām ir tomēr tas, ka e, naudas pārveduma veicējs un saņēmējs uzticas viens otram. Un vēl viens jautājums, e, ko man uzdeva par to, ka iedzīvotājiem ir cilvēki, kuriem ir dubultā pilsonība. Un uh, nauda, rezidenti un investīcijas dažādas eh, rezidentu schēmas vai šāda pārkāpuma daudzums palielinās. Nē, esam pārliecināts, bet pēdējos, pēdējos gados ir arvien vairāk valstu, kur šādu schēmošanu pieļauj un pat piedāvā. Bet uh, Jā, pētījumā tas neparādās, vajadzētu varbūt nedaudz eh, sīkāk pavētīt, vai tur ir raksturs vai nē, un par Panamas dokumentiem runājot, ir e, valstis, kuras e, dokumentos parādās ārkārtīgi bieži, un ir tādas valsts, kuras savukārt nē. Līdz ar to ir skaidrs redzams, ka cilvēki konkrētajā valstī tikai dzīvo kā rezidenti. Paldies! Thank you very much. Paldies, saka prieksēdētājs. Vismaz uh, Pēc man zināmā EFDD un arī vēl viena grupa nevēlas izteikties, tātad, ja neviens neiebilst, tad kā pēdējiem runātājiem es došu vārdu EPP grupas pārstāvim. Un tas ir Rozātīkungs, lūdzu. Yes, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Pēc jūs teiktā, no jūs teiktā izriet, ka e, tā saucamie starpnieki uz viņiem attiecās kā ārējais regulējums, tā arī pašregulācija. Un e, situācija ir, at, situācija ir atšķirīga no valsts uz valsti. Un, e, ja es pareizi saprotu, tad tā nav īpaši efektīva sistēma šo profesionāļu darbības ētiskai atrunāšanai. Katrā ziņā mēs ļoti daudz redzam tādu kritisku piemēru par to, kā šī sistēma, kā šīs sistēmas darbojās ārējais regulējums un pašregulācija. Atvainojos, es nevarēju piedalīties jūsu prezentācijas sākumā, tāpēc uzdošu jautājumus, kur jūs varbūt jau atbildējāt. Ko jūs domājat? Varbūt, ka vajadzētu atrunāt daudz striktākus noteikumus, juridiski striktākus gan grāmatvežiem, gan arī revedentiem, kas vienkārši aizliegtu viņiem piedalīties dažādos schēmojumos vai, ja gribam smuki, nodokļu plānošanā. Un, ja kaut kas tāds parādās, tad tas momentā ir jāziņo nodokļu inspekcijai. Vai tas būtu izpildāms, praksē īstenojams? Un šādos gadījumos, cik lielā mērā mums vajadzētu izskatīt klienta intereses un to aizsardzību, tā tad juridiski ka saistī, juridiski saistoša prasība ziņot, ja kaut kas nav tā, kā tam būtu jābūt. Jo, e, protams, ka klientam var parādīties vēlme legāli vai nelegāli izvairīties no viņam piemērotajiem nodokļiem. Prieksēdētājs. E, ļoti interesants, e, interesants jautājums, saka Roksam kungs. Ļoti interesanta piezīme arī. Es domāju, ka jūsu jautājuma būtība slēpjas nodokļu plānošanas konceptā un ko katrs ar to saprot. Protams, profesionāļiem nevajadzētu piedalīties eh, nodokļu maksāšanas izvairīšanās eh, veicināšanā. Un, eh, protams, ka ārzonu struktūras ir iesaistītas nodokļu nemaksāšanā, bet jautājums, cik lielā mērā un cik lielā mērā šī te nod, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas būtu kritizējama. Nākamais ir tā tad jau kā krimināla sodām rīcība, nodokļu plānošanas vērtēšana. Un eh, no tā jau tomēr ļoti bieži mēģina izvairīties. Bet eh, bieži vien cil, tie, kur iestājas par šādām aktivitātēm, viņu uzsvars ir, tas taču ir pilnībā likumīgi. Es to tomēr uzskatu par neadekvātu atbildi, jo viņi, eh, jo š, šāda rīcība ir nepilnībā likumība un eh, iespējams, ka eh, tas ir vai nav efektīvi, un viņi balstās uz eh, klauzulu, kā viņu likuma interpretācija ir pareizā, bet nu redzēsim, vai tas izturēs laika kritiku. Un tomēr runa iet par likuma interpretēšanu. Un bieži vien iepriekš ir grūti novilkt tādu līniju, kas ir likumīgs un kas gluži nē. Tāpēc mēs savās eh, rīcības kodeksu un etikas kodektu rekomendācijās arī to esam ierakstījuši. Un eh, jums noteikti ir pienākums kā profesionālim nepārkāpt šo sarkano līniju un kā profesionālim arī zināt, kur ir novilkta šī sarkanā līnija, un ja jums gadījumā rodas šaubas, tad jūs varat konsultēties ar saviem kolēģiem, kur tad ir šie sarkanā līnija un kā to nepārkāpt. Tā tad ir ārkārtīgi grūti novilkt tādu sarkanu līniju, kas pilnīgi konkrēti būtu realizējama dzīvē. Un eh, kādi e, nodokļu plānošanas elementi ir jau pelēkajā zonā un tā tālāk. Šeit varbūt arī informācijas apmaiņas trūkums spēlē savu lomu, bet uh, e, Tas, kas jau parādās Panamas dokumentos, ir skaidrs, cik ļoti svarīga ir informācija ar apmaiņu ar to. Tātad jūs jautājāt, vai šādi strikti noteikumi varētu tapt īstenoti dzīvē, es jums nevaru tā konkrēti un strikt uz šo jautājumu pat atbildēt. Prieksēdētājs, paldies. Es eh, vēlētos pateikties eh, mūsu ekspertiem. Vēlētos pateikties doktoram Aienam Roksanam no Londonas ekonomiskās skolas. Un, eh, ja kādai no politiskajām grupām ir vēl kādi jautājumi, tad varbūt varam draudzīgi vienoties, ka mēs tos varam jums nosūtīt, jo šeit jau parādījās jautājumi, noteikti tāda ir vēl vairāk, kā tiks atregulēta juristu loma šajās schēmās. Un nākamais. Mēs pārējām pie otrā otrajām paneļdiskusijām esam jau desmit minūtes iekavējuši, bet mēģināsim sasteigt iekavēto. Mēs eh, izpētīsim ārzonu izmantošanas praksi ēs aizjūras zemēs un teritorijās. Pētījums tiesiskā, politiskā un interstruāla regulējuma, kas attiec uz ārzonas praksi, kur saistīta ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas uh, Un es šeit sveicu Brēringa kungu, kas pārstāv Grēningenas universitāti, sveicināti šeit. Mūsu eh, vidū ir arī citi eksperti, bet eh, Brēringa kungs iepazīstinās ar konkrētu gadījumu. Tad ir doktors Pīters Klarks, kas ir eh, Rietum Anglijas Bristols universitātes speciālists Un visbeidzot eh, uzklausīsim profesoru Aleksandru Metrotu Delamotu, kas eh, ir eksperts eh, Parīzes Est Krētels universitātē. Sveicināti visi trīs mūsu eksperti. Katram no runātājiem lūkšu iekļauties maksimāli 15 minūtēs, vēlams pat 12. Un es no savas puses iekonomēšu laiku, nesakot ievadvārdus. Uzreiz dod vārdu Brēriņa kungam, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nīderlandes karaliste īsteno uh, likumdošanu, kas ir pietiekami komplicēta, un tikai 5% no Nīderlandes iedzīvotājiem zina, ka eksistē šāds likuma ietvars. Lai saprastu šo ietvaru, ir jāskatās no ļoti daudziem rakursiem. Un nākamajā uh, slīdītājā es esmu to tā kā atspoguļojis. Uh, Un eh, mans ziņojums arī balstās uz šiem vairākajām, vairākajām nodaļām. Nīderlandes karaliste ir Eiropas Savienības dalība valsts, līdz ar to Eiropas Savienības likums tiek piemērots Nīderlandes karalistes geogrāfiskajā teritorijā, bet eh, mūsu, eh, tātad Nīderlandē ir arī Nīderlandes karaliste un arī citas valstis - Arubas, Arubas departaments, Kurakao un Sant Mārtena departamenti. Līdz ar to uh, ir arī Bonēra statijas un sābas OCT. Patreiz trīs eh, karābu valstīs ir no eh, katrā mak maksimāli 150 tūkstoši iedzīvotāji, un kopš 2010. Eh, gada, kad notika uh, reģionālā likuma īstenošana, tad uh, vairākas no šīm valstīm tika iekļautas Nīderlandes karalistē. Un Nīderlandes karalistes konti, konti kontinentālā daļa, kā arī šīs Karību salas, uz tām attiec Eiropas Savienības likumdošana. Un eh, tā tad eh, karalistas Karību teritorijām eh, uz tām attiecās īpašs status. Līdz ar to Eiropas Savienības likumi pilnībā tiek piemēroti tikai Nīderlandes karalistas kontinentālajā daļā. Bet, eh, protams, eh, Eiropas Savienības likumi attiecas uz Karību eh, valstīm, detaļās neiedziļināšos, bet to atrunā Eiropas Savienības darbības likuma ceturtā sadaļa, kas atrunā ārvalstu teritoriju attiecības ar Eiropas Savienības likumu. Mēs um, esam izskatījuši um, precedenta gadījumu, jo tas konkrēti attiecās uz Nīderlandes karalisti. Es vēlētos uzsvert ar Eiropas komisijas pilnvaras piešķirt vai atņemt finansiālo palīdzību šīm ārvalstu teritorijām. Pēc mūsu domām Eiropas komisijas um, lēmums par ārvalstu teritoriju asociāciju nolīgumu ir ārkārtīgi svarīga šo valstu ekonomiskajā izdzīvošanā un arī politisko attiecību veidošanā. Un eh, šī te um, ārzonu jeb ārvalstu aizjūru teritoriju likums attiecās arī uz finanšu pakalpojumiem. Eiropas komisijas loma un eh, krāpniecības apkarošanas biroja loma tik tālu nesniedzās. Kaut arī Nīderlandes karalists sastāv no četrām vienlīdzīgām un, eh, var teikt, vienādām valstīm, tomēr eh, kontinentālā daļa ir daudz lielāka un tajā ir apkopoti, apkopot lielākā daļa karalistes finanšu resursu. Tas nozīmē, ka trīs Karību valstis uz eh, tām attiecās Eiropas Nīderlandes daļas likumi, un eh, Karības valstu likumi tiek uzskatīti par tā saucamajiem likumdošanas transplantiem. Un Karību valstīs un teritorijās eh, darbojošās Nīderlandes likumdošana, kas savukārt iespaidojas no Eiropas Savienības likumiem, īpaši nodokļu atmazgāšanā un nodokļu izvairīšanās likumos, var teikt, ka arī šajās trijās Karību valstīs likumi ir, var teikt, tādi paši kā Eiropā. Trīs karābu teritoriju juridiskā situācija tomēr ir atšķirīga, jo šajās teritorijās e, darbojas savu veidu gubernators, e, kurš savukārt atskaitās e, valdībai Hāgā. Un Nīderlandes karalistes likums paredz īpaši atrunāt šīs attiecības ar aizjūru teritorijām. Protams, koloniālie laiki ir devuši savu zīmolu šīm attiecībām, es pat gribētu teikt, atstājuši rētas. Protams, eksistē arī kulturālās atšķirības starp eh, Nīderlandes Eiropas daļu un tās Karību teritorijām. Un tomēr Nīderlandes karalistes valdība Hāgā iestājas pret aktīvāku rīcību Karību teritoriju politikā. Tas attiecās gan uz vidas likumdošanu, tur gan Nīderlanda ir pietiekama aktīva, kā arī cilvēktiesību īstenošanā, Eiropas cilvēktiesību konvencijas īstenošanā. Un Tomēr eh, Nīderlanda dod pietiekami daudz brīvas vaļas Karību valstīm. Bet uh, Nīderlanda izmanto savu varu, lai iejauktos, ja tiek pārkāpta konstitūcija, un kura savu vēlēšanas eh, notika pagājušajā piekdienā, tās arī notiek saskaņā ar Nīderlandes likumdošanu. Bet um, uh, šīs Karību valstis ir nelielas, un nelielā, nelielā kopienā ir grūti ievērot objektīvumu. Šajās salās eksistē milzīga nepotisma deva. Un Karības salu iedzīvotāji to ļoti labi apzinās, kaut arī vienmēr, vienmēr sūdzas par Nīderlandes kontinentālās daļas dominanci, un tomēr viņi ļoti labi saprot, ka uh, likumības nodrošināšanai, tiesību sargājošajai varai un arī tiesnešu objektivitātei ir jābūt tādai pašai kā Nīderlandes kontinentālajā daļā. Tā tad eh, Nīderlandes karalistes treš, konstitūcijas trešajā pantā tiek atrunāta uh, karalistes, um, karalistes iejaukšanās vai neiejaukšanās uh, Karību salu darbībā. Tas attiecās uh, uz veselu virkni nozaru, galvenokārt, ja Karību salas neizpild konstitūcijā īstenoto. Bet 43. Um, pantā ir atrunāts pienākums īstenot labas pārvaldības principus. Par nodok, par naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tad šīs trīs valstis uz tām attiecas lielā mērā tāda pat likumdošana kā uz Nīderlandes kontinentāro daļu. Līdz ar to formālie eh, tiesību sargājošo iestāžu, formāli tiesību sargājošo iestāžu darbība darbojas pret naudas atmazgāšanu. Vienlaicīgi nevienam jau nav noslēpums, ka Karību valstīs likumdošanas īstenošana vispārējos terminos runājot ir pietiekami vāja. Tam trūkst kā naudas, tā arī cilvēku resursu. Un e, tas attiecās, un tas nevienam nav noslēpums, ka nodokļu caurskatāmība un nod, cīņa pret izvairīšanos no nodokļiem šajās valstīs ir viena no prioritātēm. Un arī Nīderlandes karalistes valdība uh, ir eh, lielā mērā nobažījusies šajos jautājumos par Karību, salās, Karību valstīs notiekošo un eh, sadarbība starp kontinentālo daļu un aizjūras teritorijām izpaužas kā finanšu uzraudzība, kura SAO, Svētā Mārtiņa sarās un Arubā pat kā finanšu uzraudzība un eh, šis eh, regulējums eh, tiešām atrunā finanšu pārvaldību. Visas trīs Karību valstis pakļaujas centrālās bankas uzraudzībai un ir spiestas izpildīt centrālās bankas noteiktos nodokļu caurskatāmības principus. Uh, Un tas attiecās gan uz Arubas, kura sao, gan Svētā Mārtena salas e, centrālajām bankām. Sadarbība ir pietiekami cieša starp e, salu bankām un e, kontinentālās Nīderlandes sadarbību. Tomēr Kurasao un Sant Mārtins bank, centrālajai, Nīderlandes centrālajai bankai šajās salās ir e, tāda ciešāka uzraudzības funkcija, un tas attiecās gan uz finanšu sadarbību, gan arī uz nodokļu jautājumiem. Karību teritoriju juridiskais ietvars ir pietiekami vienkāršs. Šīs teritorijas ir mūsu valsts sadaļa, līdz ar to visi tie paši noteikumi, kas attiecas uz Nīderlandi, Hāgā attiecās arī uz šīm karību teritorijām, un šīs likumdošanas īstenošanu uzrauga Nīderlandes iestādes, Nīderlandes centrālā banka un e, finanšu tirgu uzraudzības iestāde. Un tagad pie mūsu pētījuma galvenajiem secinājumiem. Kā jau es teicu, par Nīderlandes, eh, Nīderlandes iespējām īstenot eh, ļaunprātīgu ārzonu praksi. Galvenokārt tas attiecās uz karību teritoriju pārk teritorijā veiktiem pārkāpumiem, un tur jau Nīderlanda var tiešā veidā iejaukties. Uh, Līdz ar to uz šīm teritorijām attiecās Nīderlandes likumdošana. Bet eh, tādajādi tā ir arī Nīderlandes eh, juris, jurisdikcijā. Bet par Karību valstīm runājot, kurām ir šī pietiekami lielā autonomija, tad eh, cīņa pret ārzonās pieņemto praksi ir pietiekami eh, vāja. Un eh, par eh, karalistas līmeni runājot attiecības starp Nīderlandes kontinentālo daļu un šīm Karību teritorijām sadarbība nav pietiekami cieša, jo Aruba, Kurasau un Svētā Mārtena salas e, tomēr pastāv uz savu neatkarību. Un Nīderlandes eiropeiskās e, daļas e, varas iestāžu roka nesniedzas tik tālu. Līdz ar to Nīderlandes eiropeiskās daļas iestāžu rīcība šajās Karību valstīs nav pietiekami spēcīga. Un daļēji to kompensē sadarbība, ko eh, Nīderlandes valdība bieži vien uzsāk. Tāpēc eh, mēs uzskatām, ka laba pārvaldība, kas eh, nedarbojas karību valstīs, autonomajās teritorijās, un Nīderlandes rīcība var papildināt šo aizjūru teritoriju rīcību, un arī Eiropas komisija varētu izstrādāt sava veida ietvaru, kā cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un citiem nodokļu pārkāpumiem aizjūru teritorijās. Un burtiski pāris piezīmes par eh, Nīderlandes karalistas nākotni. Nākotne ir miglātīta, īpaši kura savu un svētā Mārtena salas sadarbība nav skaidra. Protams, mēs vēlamies stiprināt eh, mūsu saiknes ar Arubu, un Aruba arī ir tā kā tuvāk pavirzījusies Eiropas Savienībai. Un tomēr, kura savu iedzīvotāji ir lielā mērā nostājušies divās pretējās pusēs. Tur notika vēlēšanas, kā jau es teicu, un lielākoties cilvēki ir pro-nīderlandiski noskaņoti, tomēr korupcija joprojām neļauj daudziem mierīgi dzīvot. Ja eh, nebūtu tik liela plaisa starp labajām idejām un politisko realitāti, tad jau arī dzīve būtu vieglāka. Un runājot par nodokļu pārkāpumiem Nīderlandes aizjūra teritorijās, tad cīņa vēl ir gara. Paldies! Liels paldies! Mans kolēģis no Nīderlandes sekretariāta gan sūdzējās par to, kā es izrunāju universitātes nosaukumu. Es teicu Groningen, bet tas bija Honingen, un eh, arī tūkiem ir problēmas ar šī vārda izrunāšanu, un priekšādātājs atvainojas visiem Nīderlandiešiem par šo izrunu. Nākamais runātājs, nākamā prezentācija. Thank you very much. Uh, I just want... Klikkungs. Gribu teikt pavisam īsu pārskatu par teritorijām, Lielbritānijas aizjūras teritorijām, gan attiecībā uz viņu struktūru un uh, eh, ekonomikas, ekonomikas struktūru, kas nav maz svarīga. Tāpat arī gribu runāt par juridisko uh, un institucionālo ietvaru, kas ietver uh, ikdienas attiecības, kas tālāk, protams, ietekmē arī finanšu sektoru šajās uh, teritorijās, kā arī runāt par plāšāko ekonomikas un politisko sektoru, kas nosaka Lielbritānijas attieksmi pret, pret šīm teritorijām. Es beidzot nāk klajā ar rekomendācijām. Pirmām kārtām kopējs pārskats pār šīm teritorijām. Protams, to ir kopā 14, 12 no tām ir asociētas ar ES, bet sešas tiek uzskatītas un arī tiek uzskaitītas šeit par neatkarību atšķirībā no Nīderlandes un citām. Tām pastāv atsevišķas konstitucionālas attiecības ar Lielbritāniju. Te zināmas līdzības, protams, bet arī atšķirības, pamatojoties uz kontro, konkrētās teritorijas vēsturi, nu, piemēram, vai tās ir bijušas daļas no reģionāls integrācijas grupējumiem, jeb viena vai otra teritorija ir tikusi sasaistīta ar kādu citu teritoriju, un tam visam ir bijis ietekme uz to, cik liela ir šī konstitucionālā brīvība aiz jūras teritorijās. Bet pašos pamatos paštāv vir, virkne svarīgāko juridik, jurisdikcijas eh, noteikumu, kas ir šo uh, teritoriju pamatā, un tās nāk no Lielbritānijas. Un tātad tiesība akti, kas eh, definē attiecības ar šīm teritorijām, tos, to nosaka Lielbritānija. Konstitūcijas tiek īstenotas eh, no Lielbritānijas puses, un gubernators, kas pārstāv Lielbritāniju, spēlē nozīmīgu lomu, un tāpēc vismaz uz papīra eh, Lielbritānijas vadošā loma ir visās šajās aizjūras teritorijās, un tomēr, kā jūs redzēs arī nedaudz vēlāk, šis spēku līdzsvars un Pilnvar līdzsvars nebūtu nav tik skaidrs, ir īpaši ņemot vērā, ka šīs teritorijas ir īstenojušas sarunas un arī saņēmušas šo sarunu rezultātā plašāku autonomiju. Ekonomiski visas izņemuma Monseratu ir pašpietiekamas eh, ar salīdzinoši lielu IKP uz iedzīvotāju, bet ekonomikas lielā mērā ir atkarīgs no vienas vai divām svarīgākajām nozarēm. Līdz ar to tās ir visai riskiem, eh, uz riskiem eh, reaģēt spējīgas. Kas attiec uz juridisko un politisko pārskatu aizjūras finansējumam, tad visās teritorijās, protams, ir interesi par aizjūras finansējuma sistēmu, dažās vairāk kā citās. Tāpēc mēs vairāk runāsim par Britu Virģīnu salām, kam, protams, ir īpašs uzņēmuma dibināšanas pasākums. Tad ir Kaimānu salas bankas un ehm, ehm, tāpat arī ehm, finansējums un refinansējums. Uh, Ir bijuši virkni centieni uzlabot pāraudzību par šo finanšu sektoru aizjūras teritorijās, bet, kā jau tika teikts, um, tas nav pilnībā aizjūras, bet ir bijuši visi šie centieni. Lielbritānija turklāt spēlēja būtisku lomu šādu standartu vienošanā, piemēram, mēs ieguldījumu nodokļu direktīvā, kur pirms desmit gadiem šajā gadījumā Kaimansāls negribēja šo pieņemt, bet pēc Lielbritānijas eh, spiediena tomēr šie mēri tika piemēroti arī šai teritorijai. Tātad pastāv darbība, bet pastāv arī iztrūkumi juridiskajā ietvarā. Un no iepriekšējā paneļa tematiem ņemot. Gribu runāt par to, ka varbūt ir šīs labais nodoms, bet pietrūkst kapacitātes. Tātad ir neadekvāts e, nodrošinājums ar darbiniekiem, nepietiek kvalifikācijas darbiniekiem, kas ir viņam tie darbā. Nereti arī pakalpojums niedzēja paši neievēro atbilstību galvenajiem tiesību aktiem. Pa, ir arī neliels skaits ar veiksmīgiem vietējām tiesas prāvām, bet tas liecina, ka, nu, trūkst kapacitātes, lai plašāk īstenotu tiesu darbību. Tāpat arī ir ir diezgan eh, neskaidra informācija par, pie, par īpašumiem, eh, un tāpat arī nepas, un ir arī likumdošana pret trauksmes cēliem, piemēram, Virģīnsulās. Svarīgi domāt arī par ikdienas politisko pārskatu šais teritorijās, un tas attiec uz visiem sektoriem - Anglilā, Monseratā un. Um, va, citur gubernators ir pārsvarā atbildīgs par aizjūras sektoriem, un tas attiecas uz jaunu biznesu licencēšanu, finanšu pakalpojumiem e, šais teritorijās, bet arī šajos gadījumos, lai arī gubernatoram ir šī gala atbildība par teritorijām, tomēr arī virkne, nu, tādu saduļķot ūdeņu. Nu, piemēram, gubernators atskalt, atskaitās gan Londons priekšā, gan arī pārstāv šo teritoriju. Nu, tā tad faktiski viņiem ir tāda dubulta funkcija, ka rezultātā viņa loma var kļūt visai sarežģīta. Viņi var nespēt rēģēt uz visām prasībām, vienlaikus rūpēties par to, kas notiek šajā teritorijā un atskaitoties Londonas priekšā. Otrs ir resursi finansējums regulējošai uzraudzībai, lai arī šis, eh, gub, tas ir gubernatoru ziņā, tomēr nāk no pašas teritorijas. Un katrā teritorijā tā tad ir kontrola pār saviem budžetiem, eh, kas tiek izmantoti lēmumu pieņemšanas rezultātā. Un attiecīgi arī par to, cik lielā mērā resursi tiek ieguldīti pāraudzībā, ir teritorija pašlēmums. Gubernatora, gubernators eh, tiek aprīkots ar pak ar eh, darbiniekiem no Londonas, kam ir jāpiemērojas konkrētajiem eh, apstākļiem šajās kopienās, šajā sabiedrībā, kas neret viņu lomu padara par visai sarežģītu. Plašākās, plašākajās teritorijās, kas ir aizjūras finanšu sektora, gubernatoram nav oficiāls loms, un tāpēc tur pastāv finanšu pakalpojumu komitejas, kam ir zināms, aut, zināma autonomija. Arī šādajos gadījumos, kā piemēram Kaimanu salos, eh, notiek sadarbības starp Lielbritāniju un šo teritoriju ir svarīgi te vilkt paralēls arī ar, Liel, ar Nīderlandu. Lielbritānija nevēlas iet pārāk tālu, lai šīs teritorijas pārāk manītu savus regulējošos ietvarus. Lielbritānija apzinās, ka teritorijām ir šī lokālā autonomija, un tāpēc tās nevēlas pārāk izdarīt spiedienu uz to, kas tajās konkrēti norisinās. Bet, nu, ir arī, protams, tādi gadījumi, kad tas tomēr ir noticis, kad Lielbritānija spēlēs spēcīgāku lomu. Te atgriežamies kaut vai uz 89. gadu Monseratā. Protams, laika ir mainījušies arī autonomijas ziņā. Ja nu, Monserātā ir plašāka autonomija šobrīd, bet 89. gadā tika izvirzītas nopietnas apsūdzības par eh, naudas atmazgāšanu aizjūras finanšu teritorijā, šajā teritorijā. Um, un toreiz valdībai bija kontroli pār šo finanšu sektoru. Un tā kā situācija bija tik sarežģīta, tad gubernators uzņēmās uz sevi ar Lielbritānijas valdības atbalstu, aizjūru finansējumu atkal sakārtot un uh, palikt zem gubernatoru kontrols. Un lai Lielbritānija visai negribīgi izmanto savus pilnvars, un es nejā sarunās par uh, kriminālā finansējuma aktu, tas ļoti labi parādījās. Um, tad tāpat laikā tas ir iespējams, un Lielbritānija var izmantot savu spēku visā pilnībā, lai pārliec, lai sakārtot šo aizjūras finansējumu sektoru. Un te mēs skatāmies uz plašāko politisko un ekonomikas kontekstu, kas ir aktuāls šai gadījumā. Par politiku runājot, Lielbritānija, kā jau es teicu, visai negribīgi izmanto visas savas pilnvaras, kas tai piekristu, drīzāk nodarbojoties ar konsensu meklēšaniem un pārliecināšanu. Lielbritānija ir vajadzīgas labas attiecības ar de visām demokrātiskajām ievēlotajām valdībām un Lielbritānija uzskata, ka tai vajadzētu mudināt, motivēt šīs teritorijas uz pašpietiekamību, uz pašas, lai tās pašas sev pārvaldītu, nevis paļautos uz Lielbritānijas kontroli. Otram kārtām, lai arī šie gubernatori ir iecelti un tiem ir visai spēcīgas konstitucionāls pilnvars, arī šajā gadījumā šis pilnvars izmanto ne, negribīgi. Uh, no otras puses, gubernatori, protams, var izmantot savu ietekmi vietējā līmenī, bet ir ļoti maz tādu vidus līmeņa sviru, kas ļautu veicināt pārmaiņas, un tāpēc atsevišķas problēmas, kas pastāv šādā vidējā līmenī, gubernatoru mm, valdīšanai nepa, nepakļaus, viņiem nav tādu, tādu ietekmes instrumentu. Otram kārtām, trešām kārtām dienesta darbinieki nomainās ļoti bieži un līdz ar to zūd šī institucionāla atmiņa. Ehm, no portfeļi tiek mainīti, pārlikt no cilvēku uz cilvēku, un tā ir kļūda no šīs turpināmības. Šīs institucionālās atmiņas saglabāšana ir svarīga par ekonomiku runājot. Lielbritāniju Lielbritānija vēlas pārliecināties, ka šīs teritorijas ir ekonomiski pašpietiekamas. Gan to darījuši gan konservatīvie, gan leiboristi savā laikā. Un tāpēc aizjūras finanšu pakalpojumiem ir liela loma šai ekonomiskās pašpietiekamības nodrošināšanā. Jeb kāda veida spēcīgi novirz no šī sektora varētu samazināt finansiālo atbalstu, um, un Lielbritānijai tas būtu jāizvieto, un to, protams, Lielbritānija nevēlas. Un arī teritorijas pašas uzskata, ka finansiāla pašpietiekamību ļautu tiem arī nodrošināt lielāku politisko autonomiju, tāpēc viņas, protams, vēlas būt eh, finansiāli pašpietiekamas un pašas atbalstīt savu attīstību. Otra lieta, kas šeit aktuāla, ir tas, ka pastāv spēcīga saikne starp eh, Londonas Cityju un offshore sektoriem jau no pašā eh, šo sektoru izmantošanas brīža un pastāv eh, plūsmas, darījuma plūsmas, kas ir saistīts ar šīm teritorijām un City. Un visbeidzot par ekonomiku runājot, ir zinām Lielbritānijas iesaistība kopš 2007. un 2008. gadā eh, sabrukuma, lai padarītu striktāku ekonomikas politikas kontroli un budžeta lēmumu pieņemšanu šais teritorijos. Pamatos ir apsvērums, ka ekonomikas pašpietiekamība ir liels, ka tā ir pārdzīvojusi šo finanšu krīzi, kas aizsākās pirms desmit gadiem, un Lielbritānija ir bijusi iesaistīta izdevumu samazināšanā atsevišķās teritorijās tā lai veicinātu labāku budžetu pārvaldu šais teritorijās. Sākotnēji krīzes ļaunākajā brīdī, kad budžeta situācija vairākās eh, teritorijās bija ļoti sarežģīta, leiboristu valdība 2007. un 2008. gadā ierosināja, ka potenciāli varētu noteikt tiešus nodokļus, kas eh, varētu, piemēram, attiekties uz kaimanu salām, bet šis priekšlikums drīz vien tika aizmirsts, un leiboristu valdība, kā mēs zinām, zaudēja varu. Tāpat, protams, arī būtiska loma ir bijušiem aizjūras finanšu pakalpojumiem ekonomikā kopš šī brīža. Lielbritānijas ietekme attiecībā uz izdevumu samazināšanu vajadzības gadījumā, labāka budžeta pārvaldība un regulēšana aizjūras finanšu sektora um, laba kvalitāte ir Lielbritānijas interesēs. Un visbeidzot pāris secinājumu un rekomendāciju. Kā jau mēs redzējām, ka neskatoties uz Lielbritānijas uh, suverēnu un uh, un dominējošu pārvaldību šajās teritorijās, šo, šis pilnvars tā izvēle izmanto ne, negribīgi. Respektīvi pastāv regulāra šī Lielbritānijas autoritātes tāda kā aizmiglošana, un pat tā, tā nav nebūt ne tik skaidra. Tāpat arī, kā redzējām, uzsvers tiek likt uz ekonomikas pašpietiekamību un vietēju līmeņa autonomiju. Uh, Nav tā, ka Lielbritānija šīs teritorijas nav sadarbojušās, lai veicinātu aizjūras finanšu sektoru pārvaldību, bet, protams, ka tur varētu darīt vēl daudz ko vairāk. Pirmām kārtām varētu veicināt plašākus resursu piedāvāšanu regulējošo ietvaru nodrošināšanai un to īstenošanai, pieņemto lēmumu īstenošanai, tā lai varētu skatīties tālāk par aizjūras finansēm un veicināt līdzsvarotāku ekonomiku. Lielbritānija savukārt varētu spēlēt aktīvāku lomu tieši šajā aspektā attīstības jomā domājot par to, kā tā labklājība, kas ir sasaistīta ar aizjūras finansēm, varētu tikt labāk izmantot, lai tiktu uzlabota vietējā ekonomika. Jo šobrīd pastāv diezgan liela plājas starp, starp, fakt, starp it kā aktuālajiem IKP skaidļiem un to, kā cilvēki dzīvo uz vietas. Respektīvi, Lielbritānijai vajadzētu spēlēt atbalstošo un iesaistošo lomu šais teritorijās, to starp runājam arī par finanšu sektoru. Bet, protams, šī lieta, par ko neviens negrib īsti runāt, ir Brexit un neskaidrība, kas no notiks tālāk. Brexit pilnīgi noteikti palielina šos Lielbritānijas riskus un riskus, kam tiek pakļauts arī aizjūras teritorijas un tam, ka šī fi finanšu sektora, kas notiks ar finanšu sektoru šais valstīs, tas, protams, situāciju neatvieglo. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Uh... Liels paldies. Un pēdējā prezentācija šodien ir Francijas situācija. Tas būs profesors Aleksandrs Delamots, un prezentācija būs franču valodā. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs. Paldies, dāmas un kungi, godātie deputāti. Ārkārtīgi priecājos, ka var jums šodien likt priekšā šo rakstu darbu, ko esam sagatavojuši pēdējo mēnešu laikā. Paldies par šo uzaicinājumu. Un provizoriski jau gribu teikt paldies visiem dienesta darbiniekiem, kas man palīdzēja šajā darbā. Paldies arī uh, Um, eksposta vienības mm, darbiniekiem un tam līdzīgi. Tātad šī pētījuma joma bija apskatīt aizjūras teritorijas, kas Francijai ir apmēram, pie, šobrīd ir piecas. Un uh, mērķis bija izvērtēt, kas notiek tur ar institucionālo ietvaru. Nākamajā sladā jūs redzēsiet arī karti ar šīm teritorijām. Te runājam par San, San Bartolomeo, par San Pierre Michelon, Valis un Futunas salām, Franču, Polinēziju un Jaunkaledoniju. Tā ir pietiekama attāla, lai jūs zināt, lai jūs saprastu, ka tas ir acīmredzot diezgan sarežģīti geogrāfiskā un institucionālā ziņā nodrošināt saiti. Šī sistēma ir attīstījusies, jo San Bartolomēja vēl nebija šai sarakstā sākotnēji. Tā nebija aizjūras teritorija, tā bija sākotnēji kopiena aizjūras departumā Gvadelupai. Un pēc tam tā tika nodalīta un ir kļuvusi par šādu atsevišķu teritoriju. Nu, lūk, tā tad sākotnēji šis saraksts bija citādāks, te vēl bija arī um, salas. Tam zīk. Lūk, tagad jūs redzat šo karti un ģeogrāfisko izvietojumu šīm aizjūras teritorijām. 73. 74. Mm, konstitūcijas pāns attiecas uz šīm aizjūru teritoriju izveidošanu, tīri vēsturiski, un zilā jūs redzat iezīmētas tās teritorijas, tās vienības, kas vienlaikus, e, un tas ir ļoti sarežģīti, vienlaikus ir gan departamenti, gan aizjūras teritorijas. Tā tas ir ar Martiniku, tā tas ir Guadalupi, Franču Gujānu. Uh, kas ir šai mm, Atlantijas okeāna, tajā Atlantijas mē, un tad, protams, arī Reunionas salas. Un tad savukārt rozā krāsā ir tās teritorijas, uz kurām attiecas Francijas konstitūcija, kas ir šīs um, OCT, kas at, attiecīgi ir cits status. Um, pārsvarā tās visas tiek pakļautas ēst tiesībām Un te jūs redzat, ka te ir San Piero Mikelon, San Martāno un San Bertolomī. Kā jūs zināt, tā nav. Tas ir tāpat laikā palicis eh, īpaši attālais reģions ar šādu statusu. Un visi šie statusi attiecīgi ir mm, sadalīti. Savukārt Klusajā okeānā ir trīs šādas struktūras - arhipelāgi Franču Polinēzija, Valis un Futūna un Jaunkaledonija. Ir zināmas līdzības starp to, ko paredz Franču konstitucionālās tiesības un Eiropas Savienības tiesības no otras puses. Ar sarkanu šeit atzīmētas tās teritorijas, kas tiek uzskatīts kā tāds, kas pakļautas gan Francijas tiesībām, gan ES tiesībām, līdz ar to ir šie attālie reģioni, perifērie reģioni. Un tas nozīmē, ka primārās tiesības ir ES tiesības, e, un tās tiek automātiski šeit tiešā veidā arī piemērotas. Un līdz ar to Francijas valdība katru reizi, kad tiek transponēta kā direktīva, tam ir geogrāfiski jātop transponētām arī šajās teritorijās. Savukārt baltā krāsā tās ir tās teritorijas, kas mūs interesē šobrīd vairāk. Uh, Lūk, tā ir San Bertalemio, San Pierre Mikelon, Valis un Fotona, Franču Polinēzija un Jaunkaledonija. Francijas konstitucionālās tiesībās pastāv divi juridiskie režīmi, kas tiek piemēroti šīm teritorijām. Un te jūs pa vidu redzat C, burtus CON, un savukārt tālāk eh, AS ir asimilācija, un SP nozīmē uh, specializāciju. Tātad šie divi atšķirīgie režīmi. Tas ir dažādas metodas, ar kurām tomēr cenšamies nonākt pie viena un tā paša rezultāta šai konkrētajā jomā. Kas attiec uz asimilācijas režīmu, tad princips ir šāds. Francijas tiesību akts e, tiek piemērots izņemot ar kaut kādu veidu izņēmumiem, kas iet pret to. Tātad atsevišķi kaut, at, izņemot izņem, kaut kādas izņēmumu gadījumus. Un Un fiskālajā jomā un uh, naudas atmazgāšanas, atmazgāšanas lomā šāda izņēmuma nav. Kas attiec uz šo otru režīmu, kas ir šis spējības specializācijas režīms, te mēs arī nonākam pie līdzīga rezultāta, un princips ir tāds, ka Francijas likumi netiek piemērot, izņemot tajos gadījumos, kad Francijas parlaments, tātad metropoles parlaments, ir lēms par to, ka tas tiek piemērots šeit teritorijai. Un te mēs redzam, ka nodokļu jomā Francijas, eh, centrālās Francijas eh, tiesība akti eh, par to lemj, bet kas attiecas, piemēram, uz naudas līdzekļu atmazgāšanu un sadarbību administratīvā jomā, šeit vienmēr tiek izdarīta izvēle izdarīt paplašināšanu, tātad attiecināt šīs, šos tiesību aktus arī uz uh, šīm specializētajām teritorijām. Zināmā mērā šīm teritorijām tiek piedāvāta kaut, kāds, kaut kāda automā, autonomijas deva nodokļu jomā. Un vienalga, vai tas ir asimilēšanas vai specializācijas režīms, tās jums, par ko mēs šobrīd runājam, respektīvi naudas līdzekļu apmaksāšana vai administratīvā sadarbība, šajos gadījumā tiek, eh, nu, vienmēr kontrolē to Francijas valdības puses. Šīs aizjūras teritorijas nebūtu nav tik autonomas eh, vai neatkarības, kā varētu šķist. Viņiem nav savas suverenitātes, viņiem ir tikai tās kom kompetences, ko, par ko paredz Francijas konstitūcija. Un ar nacionālajiem likumiem un um, Francijas uh, um, centrālai likumdošanai te var būt pilnvars, bet tā var tās arī atsaukt. Tātad ir kaut kāda autonomija, kas tiek paredzēta, un kā es teicu, šajos konkrētajās jomās Francija savus pilnvars ir vēlēsies patros. Lūk, arī skaitļi, pils, uh, iedzīvotāju skaits, teritorija, IKP, tīri no ekonomikas skatu punktu raugoties, e, tas ir nozīmīgi. Tas ir salīdzinoši nabadzīgas teritorijas. Un atsevišķām teritorijām tiek piedāvāt, piedāvāts ļoti plašs atbalsts no Francijas. Ja skatāmies uz pēdējām divām līnijām, Franču Polozonu, Polinēzija, Jaunkaledonija, te redzam, ka vairāk par mil, miljardu eiro tiek katru gadu šīm teritorijām piedāvāts kā atbalsts un valsts sektors, kā jūs redzat, nerad ir galvenais ekonomiskās darbības eh, sektors. Šai prezentācijā trīs svarīgi punkti - tātad izvairīšanās nodokļiem un cīņa pret eh, naudas atmazgāšanu un fiskālā pārskatāmība. Tātad pirmais punkts par izvairīšanos nodokļiem. Pirmkārt, bija ārkārtīgi grūti atrast datus par šo konkrēto jomu. Šie datu it kā ir ļoti daudz, bet tie ir nereti novecojuši, nepilnīgi. Un, lai sagatavotu šo ziņojumu, nu, par dati par 2010, 11 un 12 gadiem faktiski nebija pieejami. Re, revizijas palāta ar šīm teritorijām nenodarbojas pietiekam bieži, arī citi revizijas orgāni nepietiekam to kontrolē. Uh, Slight, um, <clears throat> technical... Mums ir neliela tehniska problēma, bet es ierosinu turpināt, un mēs paralēli centīsimies to atrisināt. Ici, une difficulté qui est liée aux données, simplement, on peut arriver après à les reconstituer à travers un certain nombre de, de, de méthodes. Alors, la question qui... Šeit ir eh, problēma ar prezentāciju, bet nu es centīšos izklāstīt tālāk par nodokļu izvairīšanos nodokļu nomaksas saistībā ar frančaiz jūras teritorijām. Nu, situācija ir atšķirīga katrā teritorijā. Ir divas teritorijas, kuras situācija varētu būt problemātiska. Tas ir saistīts ar zemo nodokļu tiešo līmeni San Bartolomī. Tur nav uzņēmumu ienākumu nodokļu, nav ieņēm, ienākumu nodokļu arī fiziskām personām. Uh, nerezidentiem, gan situācija ir atšķirīga, par to es vēlāk vēl pastāstīšu. Un tad ir trīs teritorijas - Jaunkaledonija, Franču Polinēzija un Sampjera un Miklona. Obligātā nodokļu likme ir līdzīgā līmenī kā Eiropas Savienības dalība valstīm. Tur nav zema nodokļa likmes. Vēl viena problēma ir saistīta ar to, ka pietrūks resursi, kas ir pieejami vietējām iestādēm. Līdz ar to nav veiktas īpaši daudz revīzijas un sniegšu arī skaitļus. Principā pietrūks datu, ir ļoti maz nodokļu revīziju, kas ir veikta. Tas nozīmē, ka arī to rezultātā iegūto datu ir ļoti maz. Uh, šeit ir ieņem vērā arī perspektīva, lai nepārspīlētu risku saistībā ar aizjūras teritoriju izmantošanu, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Šie režīmi, nodokļu, zemo nodokļu režīmi ir ļoti pretīm nākoši un dod lielu iegūmu vietējiem iedzīvotājiem, bet ne nerezidentiem. Tā tad ir jāiegūst uh, uzturēšanas atļauju. Uh, un uh, tikai tad var dabūt šis atvieglojums. Otrakārt, attālums. Līdz Franču Polinēzijai vairāk kā 24 stundas jālido no Parīzes. Tāpat arī vietējā banku sistēma ir diezgan neattīstīta. Tur īsti nav iespējams veikt sarežģītas operācijas. Otra lieta par naudas atmazgāšanu frančaiz jūru teritorijās. Tradicionāli franču likumdevējs vienmēr ir šīm teritorijām pie, pieņēmis arī to pašu likumdošanu, kas ir e, pieņemta Francijai. Tas nav obligāti jādara, bet tas gan izvienmēr ir darīts, e, paplašinot darbības jomu arī uz aizjūras teritorijām. E, piemēram, ja ir Eiropas Savienības regula, kas nav jātransponē tad pieņemtais likums e, tomēr tiek tādā pat apmērā piemērots e, aizjūras teritorijām. 2016. gadā, piemēram, tika pieņemts likums, lai paplašinātu likuma darbību arī uz franču aizjūras teritorijām. Protams, šeit pastāv risks ar nepiemērošanu. Pietrūkst arī ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem tie, kas darbojas uz vietas, kā starpnieki, piemēram, Viņiem ir jāsastāda deklarācija, jāziņo par aizdomīgiem darījumiem, bet mēs neredzam, ka aizjūra teritorijā tas īpaši bieži notiktu. Līdz ar to netiek veikta arī īpaši daudz izmeklējumu, jo pietrūkst šādu ziņojumu par aizdomīgiem da darījumiem. Tāpat arī jārunā vispār par datu trūkumu un arī naudas atmazgāšanas apkarošanas kultūras nēsamība starp vietējiem profesionāļiem. Līdz ar to varam teikt, ka banku struktūras ziņā jārunā arī par riskiem, kas ir saistībā ar naudas atmazgāšanu. Šie riski ir diezgan zemi. Visas finanšu iestādes, kas darbojas aizjūras teritorijās, pārsvarā ir uh, filiāles uzņēmumiem, kuru galvenās mītnes atrodas Francijas kontinentālajā daļā. Un tas, e, ko es sacīju par zemiem riskiem, tas balstās uz datiem, piemēram, uz Francijas jūras teritorijās atvērto banku kontu skaitu un turēto aktīvu skaitu. To visu centralizēja Francijas banka. Mēs redzam, ka aizjūra teritorija gadījumā šīs summas ir ļoti mazas un 70% iedzīvotāju turpat nav banku kontu. Tālāk par caurskatāmību nodokļu jomā. Likumi par datu apmaiņu starp Franciju un aizjūras teritorijām darbojas pietiekami labi. Francija pat izpilda vairāk kā tikai OECD standartu nosaka, piemēram, centralizētās nodokļu pārvaldes, pārvalde var veikt uh, revīziju, bet, kā jūs minēju, šeit trūkums eh, ir saistīts ar datu nepietiekamību. OECD pētījums 13. gadā norāda, ka Francija var tikt uzskatīt par piemēru šajā jautājumā kaut arī tā izmanto asimetrisku pieeju. Noslēgums. Šeit ir diezgan maz riski, kā mēs konstatējām, gan te te teorijā, gan praksē atšķirībā no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pirmkārt, jau centrālās valdības veiktā un īstenotā kontrola, otrkārt, Eiropas Savienības likumdošana eh, pat gadījumās, ka tas nav obligāti tiek tomēr piemērot aizjūras teritorijām, un ne ekonomikas, ne banku struktūra franču aizjūras teritorijās neveicina šādas negodīgas vai kaitnieciskas darbības. Protams, ka ir nepieciešama plašāki resursi, lai uzlabotu kultūru uz vietas un arī informētu vietējos iedzīvotājus. Un noslēgumā par jau to, vai franču sistēma var būt kā piemērs, kā iepriekšējā runātāja uzstāja. Nu, praksē tas var izrādīties sarežģīti, kaut arī ideja nav slikta. Paldies! Paldies! Paldies, ka iekļāvāties laika ierobežojumos. Tas bieži vien mēdz būt ļoti sarežģīti tiks sniegt apjomīga informācija. Manuprāt, lielākā daļa no uh, deputātiem ieguva tādu geogrāfiski plašu priekšstatu, vismaz es noteikti. Un tagad varam pāriet pie pirmā runātāja, kas būs līdzreferents pana komitejā. Jepe Koforts. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi, mums ir ierobežots laiks. Paldies par prezentācijām. Pirmkārt, es vēlētos sacīt, ka tas, ko mēs redzam komitejā, ir šī saikne starp starpniekiem, ārzonu centriem un starpniekiem. Tad vai jūs varētu no saviem pētījumu datiem pastāstīt mums par kādiem būtiskiem indikatoriem, kas varētu uh, kaut ko precīzāk ļaut definēt saistībā ar šīm nodokļu paradīzēm. Un otrkārt, kas varētu būt šie optimālai uh, kritēriji nodokļu paradīžu identificēšanai. Un treškārt, saistībā ar noteikumiem, likumiem un to īstenošanu, tie standarti, kas mums ir starptautiski noteikti par eh, caurskatāmību un sadarbību starp nu, OECD šeit domāju un Eiropas Savienību. Vai Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas tiešāka loma attiecībā uz aizjūras teritorijām, vai ir pilnīgi pietiekams ar to, ka attiecīgās valstis, pie kurām pieder šīs aizjūras teritorijas, ka viņi pieņem šos likumus? Uh, Vai ir kaut kas nepieciešams ehm, kaut ko mainīt, lai īstenot labāk šos noteikumus un cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas? Paldies! Es tad ierosinātu, ka katrs no runātājiem aptuveni minūti veltītu atbildēšo jautājumu. Thank you for these uh, questions. Um... Paldies par šiem jautājumiem. Būtiskākie indikātori, ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, par nodokļu paradīzēm. Tad Nīderlandes karalistē ietilpstošās valstis nav īpaši būtiski izceļams kā nodokļu paradīzes. Galvenā ja ekonomikas nozars ir turisms, ņemot vērā to, ka tās ir ļoti mazas salas kā Seča un Bonēra, kur ir 17 tūkstoši iedzīvotāji, Station Seiba, tur ir 1500 un 4000 attiecīgi iedzīvotāji. Līdz ar to ekonomikā galvenokārt dominē turisms. Un tas nozīmē lielās starptautiskās viesnīcas, kas no savas puses strādā atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Es nedomāju, ka šeit eh, būtiska problēma ir tas, ka šīs valstis būtu nodokļu paradīzes un nodarbotos eh, ar naudas atmazgāšanu. Kritēriji, optimālai kritēriji. Protams, caurskatāmība ir ļoti svarīga, stingrāks regulējums, bet kā mēs jau esam jau pieredzējuši, tas ir grūti īstenojams, tīpaši attiecībās finanšu regulējumu. Daudzas normas ir ļoti neskaidras, un ir šeit eh, arī sekundāra likumdošana svarīga. Un caurskatāmība var būt problemātiska. Attiecībā uz jūsu trešo jautājumu par lielāku tiešo lomu, ko Eiropas Savienība var uzņemties, vai var tādēļ uzlabot īstenošanu. Tā ir liela problēma, varbūt Nīderlandes karalistas gadījumā šīs teritorijas ir Nīderlandes pārvaldībā. Bet attiecībā uz trim valstīm, kas ietilpst karalistē, tur karalistei nav pilnvaru. Vismaz ne attiecībā uz Nīderlandes valsti. Priekšsēdētājs, Mums ir laika ierobežojumi. Varbūt eh, varētu ļaut arī pārējiem runātājiem diviem atbildēt. Es atvainojos. Jā, pavisam īsi. Es piekrītu kolēģim. Viens interesants jautājums apmeklēt šīs teritorijas ir saistīts ar to, cik lielā mērā viņi ir interesēti ārzonu eh, sektorā, finanšu sektorā. Šeit runa par kapacitāti kur uh, regulējums varbūt ir jau spēkā, bet nav īsti spējas, pietrūkst kapacitātes iegūt pārliecību, ka viss tiek izdarīts, un tā ir būtiska problēma. Otrakārt, šīs mazās kopienas, kur katrs katru pazīst, tur uh, pietrūkst vēlme varbūt uh, atklāti runāt par problēmām. Kas tiec uz Eiropas Savienības lomu? aizjūras teritorijām bija liela nožēla par Brexit rezultātiem. Līdz ar to viņi pazaudēja iespēju kaut ko skaidri ietekmēt eh, Eiropas Savienībā. Tad, kad tiek izstrādāt šādu veidu politika, tas viņam noteikti pietrūks nākotnē atbilst šiem trim jautājumiem, kas tika uzdevumi. Pirmam partām par šiem izšķīgajiem eh, kritērijiem, kā defi definēt nodokļus, nodokļu paradīzes. Nu, varbūt trīs tādi rādītāji. Pirmām kārtām nodokļu līmenis, tātad cik daudz ir šie nodokļi, kas tiek maksāti, piemēram, par uzņēmumu darbību šeit teritorijā un cik lielu mērā nodokļu tiek tiktu maksāt par to pašu darbību, ja tas nu, tiktu veiktu citur. Nu, vienalga, tas ir 20-30% tā tālāk. Otrs rādītājs sadarbības jautājums administrācijas jomā. Citiem vārdiem sakot, tajā brīdī, kad ir kāda fiskāla administrācija un pieprasa informāciju par eh, šiem nodokļu maksātājiem un viņu darbību šai teritorijai, vai tiek šī informācija saņemta apmierinošā kārtā, jeb tā netiek saņemta, jeb nepilnvērtīgi un tā tālāk. Uh, un vai tā ir pietiekama. Un kas notiek SAO kontekstos, šī peer review kontekstā, tur tiek tas izmantots, lai identificētu tās teritorijas, kas nav sadarboties vēl gribošas. Vēl trīs kritēriji tālāk par, par tālāko kvantitatīvies kritēriju. Pirmam kādam, cik ir tādu uzņēmumu salīdzinājumā ar iedzīvotāju skaitu. Nu, respektīvi, kā, kā, kāds ja, piemēram, un tas jāsalīdzina arī citu valstu vidējiem rādītājiem, nu, piemēram, šai valstī ir divreiz vairāk vidēji uzņēmu uz vienu iedzīvotāju kā citur, tad tas ir viens no rādītājiem. Otrām kārtām arī bankas kontu skaits, ko atver šādā valstī. Un arī šeit tam jā, to jāsalīdzina ar IKP iedzīvotāju skaitu, tātad riska analīze. Un trešais rādītājs - finanšu sektora nozīme, svars eh, un ar riska, ko tas sastopas. Tā tālāk par likumiem, kas varētu tikt piemērot atbildi jau jums sniedzu, tas es atvainojos, priekšā tā tās runātāja pārtrauc. Vienkārši mums pašiem nav izdevies laiku sakāt, mums vienkārši ir jāvirzās uz priekšu. Eiropas Savienība iespējams varētu vairāk prasīt eh, datus no dalībvalstīm par to, kā šie likumi tiek īstenoti. Rapporteur of the Paldies, tālāk Alde grupa līdzreferents Ječa kungs nav zālē, cik es saprotu. Tur mēs varam iet tālāk. Ludeks Nīdermājers, EPP. Thank you, uh, quite... Jā, paldies. Ir ļoti interesanti informācija varbūt es izmantošu Brexit kā piemēru. T kas man pārsteidz attiecībā uz apvienoto karalisti, ir tas, ka ir ļoti stingrs regulējums finanšu sektorā un caurskatāmība, naudas atmazgāšanas apkarošana un tā tālāk. Bet kāda ir loģika, ka Britu Virģīna teritorijās ir praktiski pretējai situācija? Mums šeit bija debates ar pārstāvi no bankas. Viņi sacīja, ka viņu teritorijā viņi ievēro to pašu standārtu attiecībā uz faktiskiem labumu guvējiem un citiem līdzīgiem jautājumiem. Tad, nu, viena lieta ir, vai mēs tam ticām, bet no otras puses ir daudzas bankas, kas tur darbojas, kas neietilpst Eiropas grupās. Man mulsina šī situācija. Un kurš e, gūs labumu no tā, ja neskaita tos, kas šajās salās ir iesaistīti ļoti plašās offshore jeb ārzonu finanšu pakalpojumu sniegšanā, jo kur ir tā loģika šādai sistēmai? Vai tas nav pārāk dārgs veids, kā nodrošināt to, ka salām nav nepieciešama fiskālajie transferi no centrālās valdības? Es ierosinātu izteikties tikai vienam no runātājiem, un ja citiem ir pretējs viedoklis, nu tad to īsi izklāstīt, lūdzu. Nu, es neteiktu, ka viņa, situācija aizjūras teritorijas ir gluži pretēji. Es teiktu, ka tas ir diezgan tuvu tam, ko apvienotā karalas sagaida no sevis. Bet ir atšķirības pieejā, finansējumā un piemērošanā, kur apvienotā karaliste uzskata eh, to par ļoti svarīgu, lai aizjūras teritorijas būtu autonomas. Apvienotā karaliste negrib sevi eh, likt uztvērt kā koloniālu varu. Līdz ar to viņi neiesaistās, izņemot, ja ir ārkārtas nepieciešamība. Es piekrītu jūsu sacītājam, ka daudz kas e, tiek darīts, atcīmredzot, lai nebūtu jāsniedz budžeta atbalsts šajās teritorijās, bet tas jau ir tik dziļi iedzīvojies attiecībā uz to, kā Britu valdībai būtu ar šīm teritorijām jāveido attiecības, tad kamēr vien ir stingrs e, juridiskais ietvars spēkā, tikmēr šķiet, ka nav nepieciešama iejaukties. E, tāds ir uzskats. Šīs sistēmas jau darbojas 30, 40, 50 gadus, viņas ir iedzīvojušās ļoti dziļi attiecībā uz daudzām teritorijām, tur būs nepieciešams uh, ievērojami laika, finanšu resursi, lai izveidotu savādāku funkcionēšanas veidu. Un es nedomāju, ka šobrīd pastāv eh, politiskā griba vai ekonomiskās spējas to eh, efektīvi īstenot. Vai kāds vēlas ko papildināt? Labi, lieliski. Ejam tālāk. Ja Ludeks eh, nevēlas neko papildināt, Tad Juans Fernando Lopes Aguilārs no sociāldemokrātiem. Thank you, Chair. I... Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlētos pateikties visiem eh, runātājiem, un kā jau šeit izskanēja, laiks ir nauda, un laika mums vairs nav daudz. Mēģināšu runāt un e, dzirdēt arī atbildes tikai par apvienotās karalistas aizjūtu teritorijām. Balstoties Eiropas Savienības e, darbības līgumu, šķiet, ka tas ir liels izaicinājums e, šiem aizjūras teritorijām un kā Eiropas Savienība var ietekmēt aizjūru teritoriju nodokļu paradīžu darbību. Šķiet, ka Francijas piedāvātais modelis kurš tiek īstenots Eiropas standārtu iedibināšanā visu šo aspektu īstenošanā. Nīderlands aizjūt teritoriju. Tas ir vēl solis tālāk, bet eh, šķiet, ka klūpšanas akmens ir apvienotās karalists aizjūt teritorijas, un eh, īpaši tagad Brexit rezultātā? Tas ir mans jautājums. Šobrīd nav nekādu juridisku iespēju īstenot Eiropas Savienības likumus šajās teritorijās, vai tas attiektos uz nodokļu caurskatāmību, uz nodokļu paradīžu apkarošanu vai uz naudas atmazgāšanu. Uh, Uzskatu, ka šīs teritorijas, uz kurām neatiecās mūsu noteikumi, mans jautājums jums, vai ir jau kādi juridiski instrumenti paredzēti Eiropas Savienības likumā, likumos, kas eh, piespiestu Eiropas, eh, šīs teritorijas, tā kā īstenot Eiropas Savienības likums, Un šajās teritorijās juridiskais eh, vakums un kas notiks eh, Brexit rezultātā. Vai būs kāds redzams rezultāts un vai šīs teritorijas eh, kaut ko iegūs Brexit rezultātā? Ja Mēs, piemēram, šeit, pana komitejā, vienojamies par tādu Eiropas Savienības likumu, kas eh, attiektos uz Franciju un Nīderlandu un tās aizjūras teritorijām, tad eh, nauda, kas eh, varētu tapt izņemti no šīm teritorijām, aizplūdīs uz apvienotās karalists aizjūra teritorijām, vai ka to kaut kādā veidā var apkarot. Jā, saprotiet, godātie eksperti, arī tikko jautājumu uzdo, uzdošais deputāts nāk no salas, tāpēc varbūt eh, atbild vispirms eh, apvienotās karalists pārstāvim. Tā tad saistoši standarti. Uh, Mans eh, Nīderlandes kolēģis ja to pieminēja savā ziņojumā, ko tad darīt ar šīm ACT, kā sadarboties un kā izveidot savu veidu tīklu Eiropas Savienībā šīm aizjūru teritorijām. Es varbūt nepiekritīšu man Nīderlandes eh, kolēģi teiktajiem un, piemēram, kaimām salās eh, kopienu tiesa pateica, ka uz kaimām salām ap Eiropas Savienības jurisprudence neattiecās. Līdz ar to Kaimānu salās e, nevarēja tikt īstenos konkrēts likums. Es nepiekrītu arī jūs izteiktajai idejai, ka parādīsies juridisks vakums, tiesisks vakums, un e, es jau atbildu zināmā mērā sniedzu savos ievadvārdos, bet runājot par apvienoto karalistu un tās aizjūru teritorijām, tad, protams, uz tām attiecās starptautiskie standarti. Uh, Tas attiecās arī uz dubultajiem standartiem, ir tādi, kur tos kritizē, jo, protams, ir viegli kritizēt, ko ta, kritizēt maza, mazu teritoriju, kur sev aizstāvēt varbūt īpaši viegli nevar. Bet, eh, protams, ka šīs teritorijas vēlas, lai apvienotā karaliste paliktu Eiropas Savienībā Viņas vēlas būt apvienotās karalistes daļa, Eiropas Savienības daļa, vēlas tapt sadzirdētas, un eh, zināmā mērā šīs teritorijas baidās, ka viņu balss tiks zaudēta. Un eh, es eh, nedomāju, ka jauniegūto brīvību viņas ļaunprātīgi izmantos vienkārši aizslaukot ar slotu visus noteikumus, kas atrunā mūsu šodien diskutējumās tēmas. Uh, Amerikas Savienotās valsts, arī OECD valstis eh, noteikti izdarīs spiedienu uz šīm teritorijām, lai tā nenotiktu. Pat, ja mēs iztēlojamies ļaunāko, es nedomāju, ka nauda milzu daudzumos ieplūdīs šajās apvienotās karalists sezuru teritorijās. Es nedomāju, ka šīs teritorijas vēlas, lai uz tām raudzītos kā uz finanšu sektoru kaut kādu melno caurumu. Bet par Eiropas Savienības lomu iespējams, ka šeit eh, es došu vārdu manam Nīderlandes kolēģim. Jā, paldies! Kā jau šeit izskanēja, karalistu, val, karalistu valdību ietekmu uz aizjūru teritorijām ir pietiekami ierobežota. Un varbūt šeit eh, varētu izmantot Eiropas komisijas pilnvaras un spēku. Uh, subsīdiju formā, jo ļoti daudz eh, subsīdijas no Briseles aizplūst uz aizjūru teritorijām, un viss ir vienas prātas, ka finanšu grožiem ir ļoti reāla ietekme. Un eh, jau aizjūru teritoriju darbības preambulā ir teikts, ka integritāte un laba pārvaldība ir viens no būtiskākajiem subsīdiju piešķiršanas priekšnoteikumiem. Un, eh, ja šie kritēriji - integritāte, caurskatāmība un tā tālāk neizpildās vai izpildās nepilnīgi, tad eh, subsidiaritāšu atsaukšana ir leģitīma, un to lemj komisija. Līdz ar to subsīdijas ir ārkārtīgi spēcīga sfīra, un tāda arī ir nepieciešama situācijas patreizējā momentā. Prieksēdētājs. Paldies! Es varbūt vēlējos, tātad ECR šeit e, nav, un āda arī nē. Tātad ādas ēnu referents šeit ir, bet no deputātiem neviena ādas nav. Labi, Tad nākamais eh, runātājs sarakstā esmu es pats pārstāvu gopolitisko spēku. Priecājos par man doto, par sev man doto vārdu. Un mans pirmais jautājums. Controlling... Un eh, kā ietekmēt šo investīciju plūsmu uz aizjūru teritorijām, un vai tas eh, vienkārši nebūs tā kā noņemt problēmu no izskat, izskatāmo jautājumu loka. Mēs runājam par tā saucamo izcelsmes vietas aplikšanu ar nodokli. Kā jūs nonācāt pie šāda secinājuma? Apvienotās karalistes eh, ārlietu departamenta dokumentā 12. gada jūnija secinājumos par aizjūru teritorijām tika teikts, ka karal, apvienotie karalistē ir ierobežotas iespējas kaut ko ietekmēt un tomēr. 2009. gadā uh, apvienotajai karalistei uh, bija iespēja kaut kādā veidā ietekmēt notiekošo Turcu salā un arī otrā salā. Vai jums šķiet, ka tā nav konstitucionāla rakstura problēma, bet gan jūsu pieminēto rakstura problēmas? Tātad, kā jau jūs teicāt, šīs teritorijas finansiāli ir suverēnas. Un visbeidzot, raugoties uz visiem trim pētījumiem, uh, Tā tad eh, tika pieminēta gan Grenlanda, gan arī Francijas aizjūra teritorijas. Tā tad eh, šīs teritorijas nekad nav parādījušās nodokļu paradīžu sarakstā un tomēr tās eh, salīdzinot ar apvienotās karalists aizjūra teritorijām un nodokļu paradīzēm ir līdzīgas. Kāpēc jūs esat izvēlējušies konkrēti jūsu izvēlētās teritorijas izpētēji? Pie tām problēma arī e, trīs pielikumu apakšpielikumos. Tātad e, es uzskatu, ka šo pētījumu savietojamība ir pietiekam apšaubām. Tātad kāds būtu jūsu secinājums? The... Iespējams, es e, atbildēšu uz pirmo jautājumu, jo ja tas konkrēti attiecās uz mani, manu valsti teorētiski valdība ar konkrētajiem, eh, ar konkrēt, konkrētajām gu, gubernatoru valdēm var kaut ko darīt. Līdz ar to eh, tam konkrētajai rīcībai nav jābūt parlamentā diskutētai, un tā ir apvienotās karalistes rīcība konstitūcijas ietvaros, un ja tas tiek uzskatīts par adekvātu, tad tiek pieņemts šāds eh, lēmums. Jā, eh, jums ir taisnība, un tas bija arī e, eh, Turcu un Keikos salu gadījumā. E, tas attiecās uz e, nāves soda atcelšanu šajās teritorijās, kā arī aizjūra teritorijās. E, homoseksuāla darbība tika uzskatīta par kriminālu noziegumu, un arī tur apvienotā karaliste iejaucās. Bet eh, vispārēji runājot, apvienotā karaliste ļoti reti iejaucās likumu pieņemšanā vai īstenošanā aizjūru teritorijās. Līdz ar to, kad Turcu un Kekos salās apvienotā karaliste iejaucās, tad kritika bija ārkārtīgi spēcīga. Un arī Karību salu iedzīvotāji kopienas to kritizēja. Līdz ar to šī, varētu teikt, pēdējā salmiņa izvēle tiek ļoti nopietni kritizēta un ar apvienotā karalista vienmēr būtiski izvērtēt darīt to vai nē. Jā, es varbūt pavisam īsi par metodoloģiju. Vispirms eh, mēs vēlējāmies izpētīt trīs vissarežģītākos eh, gadījumus. Tas attiecās uz Dāniju, Vēl jau vairāk tāpēc, ka tas nebija īpaši, īpaši um, ko, sarežģīti, kā mēs pētījumu veicām. Ekspertiem tika dota samērā liela vaļa, jo iekšējais pētījums skaidri parādīja, ka situācija ir pietiekami daudzšķautņaina, un tāpēc ekspertiem ir jābūt pietiekami brīvām rokām. Un uh, iekš, iekšē mēs mēģinājām salīdzināt trīs pētījumus dažādos līmeņos - tiesiskais līmenis, ekonomiskais un politiskais līmenis, ja politiskās ietekmes sfira. Un uh, mēs uh, mēģinām visus šos trīs pētījumus salīdzināt šādā griezumā. Paldies, saka prieksēdētājs. Es eh, atkal negribu dot sev vairāk vārdu nekā pārējiem citiem, bet varbūt, ka viens no ekspertiem varētu pateikt, vai jūs uzskatiet, ka nodokļa aplikšana eh, rīcības vietā būtu jēgpilna un kā to īstenot? Just, uh, bet tiešām 30 sekundes katram maks. Anybody? Donc dans les pays ou territoires d'outre-mer français, on a déjà pour les non-résidents un certain Francijā nerezentiem jau ir virkne mm, noteikumu, sodu, sankciju un tā tālāk, kas tiek piemēroti. Tātad um, mm, tie ir turklāt arī nodokļi, kas paredzēti nerezidentiem. Merci. Uh, the next. Paldies. Nākamais runātājs mums sarakstā būtu jābūt kādam uh, zaļo politiskā spēka pārstāvim, bet neviena klāt nav. Tad nākamais ir EFDD uh, grupas pārstāvs Koborn kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlējos pateikt Klega kungam, ka eh, ne jau, nav jau tā, ka aizjūra teritorijas nepriecājas par eh, Brexitu. Un runājot par mūsu aizjūra teritorijām, 70. gados apvienotā karaliste noslēdz tirzniecības nolīgumu un toreiz mēs nevēlējāmies ies, pieslēgties Eiropas Savienotajām valstīm ar kopīgu karogu un tā tālāk. Kāpēc Eiropas Savienība vēlas e, rubināties e, apvienotās karalistes aizjūru teritorijās, uz Eiropas Savienību šīs teritorijas neatiecas vispār. Liekiet mūs mierā. Un e, ļoti daudz Eiropā tiek maksāts birokrātiem, pensijas ir milzīgas un Eiropas Savienībai vajadzētu pašai mēģināt sakārtot tās milzīgās finanšu problēmas, ko ir izraisījis eiro, eiro, kas ir politiska valota un kas ir izraisījusi Eiropas dienvidu valstu gandrīz pilnīgu sabrukumu. Uh, Un eh, es domāju, ka jums vajadzētu vairāk eh, sakārtot savu pagalmu, un apvienotā karaliste rīkojas gudri, darot tā, kā tā dara. Eiropas Savienībai nekas nav sakāms aizjūru teritorijās, un ja aizjūru teritorijas vēlas konkurēt nodokļu ziņā, likumīgā ziņā, tad arī apvienotā karaliste tur neko nedarīs. Lielbritānijā mēs to saucam par demokrātiju. Ehm, Francija tomēr eh, savu ezjūru teritoriju darbībā iejaucās, bet varbūt, ka jums vajadzētu mācīties no mums. Mēs vēlamies atgriezties pie demokrātijas. Kāpēc mēs nevaram paši sakārtot savas ezjūru teritorijas un lūdzu ļaujiet apvienotās karalistes valdībai rīkoties? Vai kāds vēlas atbildēt? Iespējams, ka atbild mums ir jāprasa no eh, karalienes. Nē, pavisam īsi, saka Klega kungs. Eh, protams, aizjūra teritorijas ir nobežījušās par to, kā Brexits ietekmēs eh, brīvu pārvietošanos, viņu pieeja vienotajam tirgum, par naudu, ko Eiropas Savienība maksā šīm teritorijām, to ekonomiskajai attīstībai. Un Gibraltāra balsojums jau skaidri parādīja, ka Gibraltārs negrib, lai apvienotā karalista izstājas no ES, lai kādi būtu iemesli. Bet eh, teritorijās balsojums. Katrā ziņā viņiem nebija iespējas ietekmēt šo balsojumu, bet bažas par to, kas notiks, ja apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības, bija lielas. Un tom es tikai vēl gribēju piebilst, saka Korvan kungs. Protams, Gibraltārs, liela daļa no šīm valstīm, piemēram, Gibraltārs nevēlas būt Spānijas sastāvā, kur bezdarbs ir milzīgs. Tātad Gibraltārs ir īpaša lieta. Un eh, ja, piemēram, eh, Gibraltārs tiks pieskaitīts Costa del Sol, tad tas būs viņiem dzīves beigas. Un vēl tā nav Eiropas Savienība, kas dod naudu aizjūru teritorijām, tie ir apvienotās, ka tie ir Lielbritānijas nodokļu maksātāji, Vācijas nodokļu maksātāji. Tā ir mūsu nauda, Lielbritānijas nodokļu maksātāja nauda, kas aiziet atpakaļ aizjūru teritorijām. Patiesībā šī nauda lielā mērā nonāk Eiropas melnajā caurumā un nav ko te runāt dumības. Um, British... Nu, tāds pieticīgs lūgums. Nu, mums tomēr ir tāda lieliska grupa Britiem, Oasis, un viņiem ir dziesma Don't Look Back in Anger, tātad dusmīgs nemet skatu atpakaļ, un es domāju, ka, nu, ar šis, arī šī Brexit rezultātā izmaksas būs arī Britu iedzīvotājiem. Es domāju, šo diskusiju varbūt tad varam šobrīd arī neturpināt. Jā, jā, tas attiec arī uz man piekrītu. Koberna kungs turpina runāt bez mikrofona. and the German taxpayer is due. Thank you. A, a very short comment by Mr. Kleiken. Nu, tad, Kleika kungs, varbūt pavisam īsts komentārs vēl no jūsu puses. Diemžēl, kā ar visām lietām, šeit nav tāda nulles uh, spē, nu, rezultāta spēle beigu beigās. Un uh, visa šīs, visi šie apliecinājumi reprezācijas Brītu valdībai par visiem izdevumiem, kas radīsies Brexit, Brexit rezultātā, nozīmē, ka šie izdevumi tiks pie, pie, attiecināti arī uz Britu teritoriju, aizjūras teritorijām. Priekšsēdētājs turpina diskusiju šobrīd par šo tēmu neturpināt. Kobernkungs turpina runāt bez mikrofona. looked after by Britain than by putting money into the European Union. Lots of it. Daudz labāk, ka šīm teritorijām būs, ka par tām rūpēsies Lielbritānija, nevis, ka šie līdzekļi aizies, diez viņi zina kur, un mikrofons tiek izslēgts. Priekšā es saku, mēs sapratām jūsu domu, sapratām arī jūsu argumentu. Nākamais runātājs sarakstā ir no ENF, viņš gan nav klāt. Un līdz ar to pēdējais runātājs ir Rozatī kungs. Mm, jā, tas man pat pārsteidz nedaudz. Ok, so. Nē, es esmu pārsteidzis viņu nesagatavotu jā, izrādās, ka viņš nevēlas izteikties. Un esam pat noslēguši visu šīs diskusijas paredzētajos laika limitos. Gribu teikt paldies visiem pētī, pētniekiem. Paldies, ka piedalījāties diskusijās. Paldies, ka ļāvāt uzdot arī papildi jautājumus. Un tagad gribētu lūgt izteikties līdzreferentus. Tātad nākt klajā ar noslēgumu piezīmēm. Bet tā kā līdzreferentu nav klāt, tad es pats sev nu, ļaušu tādu vaļību teikt paldies visiem, kas piedalījās. Paldies arī tulkiem, kam nācās vienam otram ļoti ātri sekot līdzi. Paldies visiem grupu darbiniekiem, kas arī gatav, palīdzēja mums sagatavoties šai pēcpusdienas sanāksmē. Mums nav nekā par, neko paredzēts izskatīt pie citiem punktiem. Nākamā tikšanās 4. maijā šogad no 9 līdz 12.30 šeit Briselē. Paldies un priecīgu pēcpusdienu. No round of applause for the British taxpayer, eh? And who pays my bill.